Chyba możemy zaczynać. Przypominam, że jeśli ktoś może sprawdzić. Varam sākt mūsu sanāksmi. Vēlos atgādināt visiem, ka mums eh, būs balsošana, būs nepieciešams balsošanas kartīts, lūdzu pārbaudiet, vai jums tās ir. Sveicu jūs, kolēģi, visus pēc vasaras eh, brīva laika, varētu teikt, satvaļinājuma laika. Cerams, ka visi ir atpūtušies. Vēlos sveikt gan viesus, gan asistentus, gan tulkus, gan visus klātesošos mūsu komitejā. Tagad varam eh, pāriet pie pirmā darba kārtības punkta, darba kārtības pieņemšana. Es saprotu, ka sekretariāts jūs jau ir informējis, ka ir viena izmaiņa saistībā ar uh, prezentāciju ziņojumam par biškopības sektoru, kas e, ir pārcelt uz rītdienu, 9 no rīta. Stoa prezentācija par precizitātes lauksaimniecību un e, lauksaimniecības nākotni Eiropā. Tā tiks skatīta šodien bijušā 11. punkta vietā pēcpusdienā. Erdars kunga ziņojuma projekts. Ja nav iebildumu, tad uzskatām darba kārtību par pieņemtu. Paziņojumi mūsu sanāksme tiek pārādīti internetā. Tūkošanas eh, režīms, tātad mums nav tūkojumi čehu un eh, ir valodā. Mums ir jāapstiprina arī protokolus 12. jūnija un 19. 20. jūnija sanāksmēm. Tālāk, ceturtais punkts. Eiropas Savienības 2018. gada finanšu gada vispārējais budžets. Referents ir Tibors Šanīkungs. Mēs uzklausīsim viņa ievadu kā jūs noteikti atceraties, 11. jūlija sanāksmē tika prezentēts ziņojums ar konkrētiem skaitļiem no komisijas 18. gada budžeta projektam. Es nezinu, vai referents vēlas šobrīd pavisam īsi mūs uzrunāt. Lūdzu. Thank you very much, Chairman. I... Jā, paldies. Arī es sveicu visus pēc šī patīkamā vasaras atvaļinājuma. Centīšos izteikties pavisam īsi, kā jūs to jau to lūdzāt. Manuprāt, šī lieliskā vasara nepalīdzēja konsultāciju ziņā par šo jautājumu pēc pēdējām dažām dienām visi kolēģi ir parādījuši lielu apņēmību atrisināt šo jautājumu. Paldies Katrīnai Masai Bošeg, kas tik tiešām palīdzēja nonākt pie šī gala rezultāta. Es domāju, ka mēs varam iestrādāt būtiskākās pozīcijas no dažādām politiskajām grupām. Un, manuprāt, šis ziņojums šobrīd ietver visus galvenos novērojumus, kas mums ir bijuši pēdējā pusgada vai pat gada laikā par šo jautājumu. Kā jūs redzat no balsošanas saraksta, tas ir pozitīvs, tur ir ļoti liels plusiņu skaits, tāpēc aicinu visus atbalstīt referenta pozīciju un būt pozitīviem. Paldies! Bardzo dziękuję. W takim razie przechodzimy. Jā, paldies. Tādā gadījumā ķeramies pie balsojuma. Pirmais grozījums. Kurš par? Pret? Noraidīts. Otrais. Kurš par? P pret? Pieņemts. Piektais. Kurš par? Pieņemts. Septītais par?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 But it, it would only fall if that was adopted, but that was not mm. adopted. So we have to do three. Mm-hmm. Okay. We, can we start? We start. <laughs> Okay, okay. Mamy przegłosować jeszcze poprawkę. Tātad. Mums ir nepieciešams balsot arī par trešo grozījumu. Atgriežamies. Trešais grozījums. Kurš par? Paldies, pieņemts. Tas nozīmē, ka tagad varam pāriet pie sestā grozījuma. Kurš pār? Pieņemts. P pirmais kompromiss. Elektroniski balsosim par to. Sākam balsot pār pirmo kompromisu grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Tas nozīmē, ka varam pāriet pie 16. grozījuma. Kurš par? Pret? Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par 16. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais kompromiss grozījums. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 15. grozījums, kurš par? Pieņemts. Trešais kompromiss. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 21. grozījums. Kurš par? Pieņemts. Kompromiss grozījums numur 4 elektroniski atkal. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 34. Kurš par? Pieņemts. Kompromiss grozījums numur 5. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sastais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 49. grozījums. Kurš par? Pieņemts. 51. Kurš par? Pieņemts. 52. Kurš par? Pret. Pārbaudām elektroniski. 52. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Astotais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 30. grozījums tālāk, kurš par pieņemts. Līdz ar to varam balsot par eh, šo ziņojumu kopumā. Kurš par? Mm, nē, respektīvi mums elektroniski jādara. Sākam balsot. Beidzam balsot. Atkārtosim balsojumu vēlreiz. Atcīmredzot, pārāk ātri izslēdzam. Tātad gala balsojums vēlreiz par visu ziņojumu projektu ar grozījumiem. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Paldies! Pieņemts. Tālāk piektais punkts. Atkal atzinums. Arī šeit referents ir Tibors Sanī. Es domāju, ka vērsīsimies pie Sanī kunga ar jautājumu, viņam ir kas sakāms? Nē. Labi, tad varam uzreiz pāriet pie balsojuma. Tātad sākam. Es saukšu pēdējos divus ciparus grozījumos, lai tad 6, 2, 3, 7. Kurš par? Pieņemts. 6, 2, 3, 8. Kurš par? Pieņemts. 39. Kurš par? Pieņemts. 6, 2, 40. Kurš par? Pieņemts. 41. Kurš par? Pieņemts. 42. Kurš par? Pieņemts. 43. Kurš par? Pieņemts. 44. Kurš par? Pieņemts. 6235. Kurš par? Pret. Noraidīts. 6236. Kurš par? Pret. Noraidīts. 45. Kurš par? Pieņemts. 6234. Kurš par? Pieņemts. 12. Kurš par? Pieņemts. 15. Kurš par? Pieņemts. 15. À, par to mums nav jābalso. Atkrīt, jo tika apstiprināts 12. Tad nākamais ir 16. Kurš par? Pret noraidīts. 6207 Jāra kungrozījums. Kurš par? Pieņemts. 17. Kurš par? Pret noraidīts.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 un 6213. Identiski. Kurš par? Pieņemts. Divdesmit ceturtais par, pret, noraidīts. Četrdesmit astoņi par, pieņemts. 25 par, pret, To vajadzētu pārbaudīt elektroniski. 6225. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. To mums bija nepieciešams pārbaudīt, lai būtu pilnīga skaidrība. 22 pār, pret, noraidīts.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 55. par pieņemts. 56. par pieņemts. 6200. Šanija Bogoviča kungs ziņojas par pieņemts. 6203. Kurš par? Pret? Jāpārbauda elektroniski 6203. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Nebija skaidrs, tāpēc bija jāpārbauda. 6204. Kurš par? Pieņemts. Tālāk 6205. Kurš par? Pret. Noraidīts. Bet, nu tā izskatījās, bet vajadzētu pārbaudīt. Sākam balsot par 6205. Beidzam balsot. Noraidīts. 6218. Kurš par? Pret. Noraidīts. 26 par, pret, noraidīts. 27 par, pret, noraidīts. 28 par, pret, noraidīts. 29 par, pret, noraidīts. 30 par, pret, noraidīts. 31 par, pret, noraidīts. 33 par, pret, noraidīts. 57 par, pieņemts. 6202 par, pieņemts. Seši, divi, pieci, astoņi, kurš par pieņemts.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 Noraidīts. Ar to arī noslēdzam balsojumu par šo punktu. Tad nonākam pie sestā punkta. Paldies referentam Šanīkungam par abiem atzinumiem. Nezinu, vai gribat kaut ko pateikt. Ja vēlaties izteikties, Jā, es paldies pavisam simboliski vēlējos. My także dziękujemy. Przechodzimy do punktu szóstego. No, pasaram pateikt, tas arī viss. Tātad tālāk ir priekšlikums, ar ko vairākus tiesību aktus, kur paredzēt regulatīvās kontrolas procedūras izmantošanu, pielāgo līguma par Eiropas Savienības darbību 290. un 291. pantam. Referents ir Būdas kungs. un jūrī komitejā šāiekungs. Un varbūt tad vērsīšos pie Budas kunga ar jautājumu, vai viņam ir kādi ievada vārdi mums sakām. Lūdzu. Pan posē Buda e, e, nie, nie, nezabiera glosu. Takim rāžie prihodži. Budas kungs nevēlas izteikties. Nu, tādā gadījumā mēs varam pāriet pie balsojuma par šo atzinumu projektu. Dāmas un kungi, vēlos ierosināt, ka pirmos, eh, pirmo grozījumu grupu ņemsim kā bloku un balsosim par tiem kopā līdz pat, līdz pat 197 grozījumiem. Tad mēs ierosinām visus šos grozījumus skatīt kopā, balsot par tiem kopā. Tātad sāksim balsot par šo bloku. Tātad visi grozījumi, kurus galvenokārt iesniedz Kaputo kungs, bet vēl daži citi deputāti, bet lielais vairākums ir no Kaputo kunga puses iesniegt. Tātad sāksim balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tādā gadījumā pārējām pie nākošiem grozījumiem. Septītais grozījums. To iesniedz Ērtas kungs. Kas par? Pret. Šeit tas būtu jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot par septīto grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. 91. un 92. grozījums tie ir identiski, kas var. Paldies, pieņemts. 148. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. 149. un 150. ir identiskas par pret pieņemts. 151. un 152. identiskas par pieņemts. 157. par pret noraidīts. 158. par pret noraidīts. 159. par pret noraidīts. 160. par pret noraidīts. 161 un 162, 163 ir identiski, kas par pieņemts. 164, 165 identiski, kas par pieņemts. 168 par pret noraidīts. 168 par pret noraidīts. 167 grozījums, kas par pret noraidīts. 169 par pret noraidīts. Pirmais 170, 171 grozījums ir identisks, kas par pieņemts. 178. Nekovkungs iesniedz, kas par pret norādīts. 179. par pret norādīts. 180. par pret norādīts. 181. par pret norādīts. Tātad mēs pārējām pie 182 un 183 identiskie grozījumi, kas par pieņemts. 191 par pret noraidīts. 192 par pret noraidīts. 193 par pret noraidīts. 194 par pret noraidīts. 195. un 166. ir identiski, kas par pret pieņems. 198. par to nebalsojam, jo tas ir tehnisks darbs grozījums. 199. arī par to nebalsojam. 200. grozījums par pret norādīts. 201. par pret norādīts. 203. par pret norādīts. Otrais grozījums. Referents to iesniedz, kas par pret Es domāju, šīs būtu jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot par otro grozījumu. Izskatījās, ka tas tika pieņemts, bet, nu, jāpārbauda. Visi nobalsojuši labi, tad beidzam balsot. Pieņemts ar viens balss pārsvaru. Taču kreisajā zāles pusē rokas cēlās ar aizkavēšanos, izskaties, ka jūs neesat balsojuši, tāpēc vienmēr labāk pārbaudīt šādos gadījumos. Nu labi, tātad šis grozījums pieņems. Trešais grozījums, kas var? Pieņemts. Ceturtais grozījums par pieņemts. 202. grozījums divās daļās. Pirmā daļa, kas par pieņemts 202. grozījums otrā daļa par. To iesniedz Flanagan kungs, kas par pret atturs norādīts. Piektais grozījums un 204. tie ir identiski, kas par pieņemts. 205. 208. ir identiski, balsojam par tiem, kas par pieņemts. Un tad Mums ir sastais Endors kunga grozījums, kas par pieņemts. Tas nozīmē, ka tagad mēs varam balsot par galīgi, eh, par eh, grozīto atzinumu projektu. Sākam balsot par atzinumu projektu ar grozījumiem. Beidzam balsot. Pieņemts. Tātad atzinums ir pieņemts. Budas kungs eh, referents, vai jūs vēlaties izteikties? Da, mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, vă mulțumesc tuturor. Paldies, priekšstādātāji. Pavisam īsi. Vēlos pateikties kolēģiem par sadarbību, strādājot pie šī atzinuma projekta ņēmu vērā, strādājot pie šī atzinuma projekta. Uh, viņu ieskats ņēma varā uh, leģis, uh, likumdošanas uh, fineses un valsts puses deleģētos aktus. Paldies! Paldies, turpin priekšsēdētājs. Liels paldies! Mēs esam tātad beiguši balsojumu un varam pāriet pie debatēm par dažiem citiem punktiem, un tagad ķeramies klāt septītiem punktam - ieteikums par sarunu pilnvaram ES tirzniecības sarunās ar Austrāliju. Atzinums sagatavotājs ir Andriju Kungs. Šis ir svarīgs atzinuma projekts. Tāpēc, ka, kā jau mums zināms, Austrālija ir e, spēcīga pozīcija valsts lauksem, eh, pasaules globālā lauksemniecības ir būt tātad, ir vērts izskatīt šo tirzniecības nolīgumu ar Austrāliju un vēl ir svarīgi, lai mūsu nostāja, mūsu balss tiktu uzklausīta un ņemta vērā, slēdzot šo tirzniecības nolīgumu. mums lūdzu sagatavot uh, atzinumu. Inte komiteja ir vadošā komiteja, mums jārīkos ātri, jo, protams, ka viņiem ātri jāpieņem šaut savu ziņojums, un tad arī plenārsēdē par to ir jābalso. Runāju par grozījumiem. Nebūs iespējams tos iesniegt, uh, iesniegt AT4 sistēmas ietveros. Uh, mēs saņemsim e-pastu par to, kā šos grozījumus iesniegt ar uh, Word dokumentu starpniecību. Tad grozījumi jāiesniedz sekretariātam ar komentāriem līdz uh, 11. septembra termiņam 12.12. Andrijo kungs nav klāt, viņš nevar tā pastāstīt par savu atzinumu, sagatavot uh, atzinumu taču tāda nokungs pielūdza uzstāties viņa vārdā. Tātad dod vārdu jums, Denā nokungs. Paldies priekš tāda. Jā, Eriks Andriju nevar būt klāt, tāpēc, ka viņam ir eh, nopietnas problēmas ģimene. Tātad es nolasīšu viņa sakāmo. Viņš saka, lauksaimniecība ir nepārprotama vissvarīgākā daļa šajā tirzniecības nolīgumā. Austrālija ražo daudz lauksanīcas produktu, ko tā vēlas eksportēt. Austrālija ir e, trešā lielākā cukura eksportētāja pēc Taizemes un Brazīlijas. Un tur ir ļoti daudz uh, aitas un lielopgaļas ražotāji. Austrālija ir otrā lielākā pasaules um, lielopa uh, gaļas eksportēta pēc Brazīlijas. Austrālija ir arī iestājusies par uh, uh, lauksaimniecības tirgus liberalizāciju pasaulē. Un tā iestājas par uh, tarifu barjeru novēršanu Eiropā. Eiropas Savienībai būs eh, liels iegums noslēdzot tirzniecības eh, nolīgumu ar Austrāliju. Austrālija varēs uh, iegūt 150 miljonus jaunu uh, patērētāju Eiropā, bet uh, mūsu iegums gan būs mazāks. Tā tad te ir, zinām, brīdēm no mūsu lauksainības komitejas puses ir jāizvairās no jebkāda līdzsvaru trūkuma noslēdzot šādas nolīgums. Eiropas lauksaimniecība nedrīkst kļūt par kārtējo reizi par ķīlnieci, lai mēs slēgtu tirdzniecības nolīgumu. Runājot par cukura, pienu, piena, lielopu gaļas un graudu nozari. No ir eh, ait, aitu gaļas un eh, līlopgaļas eh, sektors, kas ir īpaši jutīgs un šai ziņā Eiropas Savienībai ir jāatsakās no jebkādu apņemšanās noslēgšanas. Jau daudz ir lauksaimniecības koncesiju, kas ir iekļautas uh, citos uh, nolīgumos, un īpaši ņemot vērā Brexitu, uh, kopienas tirgus samazinās, e, ņemot vairāk koncesijas, ko varētu piešķirt Austrālijai. Ja nolīgums tiks noslēgt, noslēgts, tad tam jātiec ne tikai uz tarifu jomu, bet Eiropas Savienībai jācīnās arī par aspektiem, kas nav saistīti ar tarifiem, kā piemēram sanitārie jautājumiem un jāaizsargā nišu tirgi un uh, e, ģeogrāfiskās izcelsmes uh, aizsargāt uh, norādes produkti. Tātad tas ir sakāms Erikam Andriju. Paldies par uzmanību. Paldies, turpin priekšsēdētājs. Tagad es vēlos uh, dot iespēju izteikties. Sāksim diskusijas. Melēkungs. kungs. Kundze. Danki. Paldies, priekšsēdētājs. Sirsnīgs paldies. Arī es eh, sava kolēģa Takulas vārdā pastāstīšu, ko mēs domājam par šo atziņu. Viņš, diemžēl, šodien nevarēja būt klāt, un man ir uzrakstījis pāris punktu. Eiropai ir nepieciešami līdzsvaroti un ambiciozi eh, tirzniecības nolīgumi ar Austrāliju. Uh, tas attiecas uz eh, noietu nu, Eiropas eh, produktiem, piemēram, eh, pienam, citiem produktiem, un gan Eiropas, gan Austrālijas ražotājiem ir jādod iespēja. Eiropas Savienība ir spēcīgs spēlētājs pasaules tirgū, tam tā būtu jāpaliek arī nākotnē, un tāpēc, ja mēs iekļaujam līgumā, lauksaimniecības jomu, tas uh, ļaus uh, mums arī stiprināt mūsu lauksaimnieku lomu. Un šajā ziņojuma autors ir nedaudz uh, pārāk kritisks, mēs sagatavosim te savus grozījumus, jo uzskatīt Austrālijas lauksaimniecības uh, produktu tirgu tikai kā riska faktoru, ir nedaudz pārmērīgi. Te būtu jārunā arī par klimata pārmaiņām, sausumu, kas arī valda šajā kontinentā. Tur ir reģioni, kas ražo ļoti augstā līmenī, bet ir arī citi reģioni, un te mums būtu ļoti skaidri šis ziņoj, šajā ziņojumā jāizstāv Eiropas lauksaimniecības produktu tirgus. Uh, jā, ļoti rūpīgi jāpārdomā koncesijas, kuras mēs prasām, un jutīgākajos sektoros ir nepieciešamas iespējas sarunām. Bet kopumā mēs esam pozitīvi noskaņoti par šo līgumu. Tā ir laba iespēja ne tikai Eiropas ražotājiem, bet arī lauksaimniekiem, uh, Un, ja mēs darbosimies rūpīgi, es domāju, ka Austrāliju varēsim uh, uzskatīt par līdzvērtīgu partneri un tādu partneri, ar kuru ir iespējams sadarboties. Paldies! Tam posēlu Nikolson. Nikolson kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu atzinumu sagatavojis arī par Jaunzēlandes nolīgumu. Es atvainojos, ka mēs iespējams atkārtošu, bet es tiešām uzskatu, ka visaptverošs nolīgums ar Eiropas Savienību un Austrāliju var sniegt uh, jaunas iespējas, ja tiek uh, panākts līdzsvars. Jāņem vērā mūsu jūtīgie jautājumi lauksaimniecības jomā Eiropas Savienība. Koncesijas lauksaimniecības sektorā brīvās tirzniecības eh, nolīguma sarunās eh, jau ir paredzēts un tās jāņem vērā. Es lūdzu, lai komisija sagatavo skaidru izvērtējumu, kādi ir ieguvumi un iespējamie zaudējumi Eiropas eh, lauksaimniekiem noslēdzot šo nolīgumu. Un savā ziņā es, man bija iespējas, ka komisija veica pētījumu cik lielā mērā Eiropas patērētāji var kaut ko patērēt, eh, noslēdzot šādu nolīgumu. Man šķiet, es kaut ko tādu dzirdēju, taču neko neesmu lasījis vai dzirdējis no komisijas par šo ziņu. Tāpēc lūkšu pastāstīt komisijas pārstāvis, kur šis ziņojums ir, kas tur ir rakstīts, un pirms mēs ķer, ķeramies klāt citiem, citiem tirdzniecības nolīgumiem, ka nāc pret tiem, es tiešām uzskatu, ka mums būtu jāzina kāds ir komisijas vērtējums šim priekšlikumam, bet saceros, ka Hogan kungs mums stāstīja, ka šāds pētījums tiek veikts. Mums arī jāzina, ka Eiropas saimniebai ir uh, iespējamas jaunas iespējas. Mums jau ir uh, labas attiecības ar uh, Aust Austrāliju. 2016. gadā tika noslēgts nolīgums eh, starp ES un Austrāliju, un tas bija 5 miljārdu eiro vērts. Taču septīto punktu atzinumā projektā apšaubu, nu, tas attiec uz Brexitu. Mēs saprotam, ka ir izaicinājumi gan Eiropas saimnībai, gan uh, apvienotai karalistei no lauksaimniecības viedokļa, taču kamēr apvienotā karaliste ir dalībvalsts, es nevēlētos 27 dalībvalstīm uh, uh, diktēt, kas viņām būtu jādara, un Brexit izmantot kā kaut kādu uh, faktoru vēl tirzniecības sarunās, tas nav pareizi, tā ir tikai nepareiza atrunāšanās. Oui, merci. Lozo kungs, paldies priekšstādātāji. Runājot par astoto punktu var sacīt, ka mēs neesam par šādu nolīgumu slēgšanu. Jā, jā, jāatceras, cik jutīgs ir lauksaimniecības sektors. Tas būtu vienkārši katastrofāli. katastrofāli. Eh, pēc Brazīlijas otrajā vietā eh, lielopgaļas eksporta jomā ir Austrālija. Atgādināšu, ka 60% gaļas tiek eksportēta Tā tad nav iekļaujama aitu gaļa un lielopa gaļa šai nolīgumā. Un jānoslēdz šis nolīgums tikai ar tādām nozēm, kas mums nebūtu konkurence. Turklāt jāparedz katrai dalībvalstī pašai uh, vadīt šīs sarunas un nevar vienkārši šis nolīgums turpināt politiku, kur uh, tas briesmīgi kaitē mūsu lauksaimniekiem. Filnerkungs lūdzu. Liels paldies! Un es atvainojos, ka es te esmu tāds kā apmeklētājs starptautiskās tirdzniecības komiteja strādāju pie šī jautājuma. Es domāju, uh, uh, tā ir lieliski iespēja paklausīties diskusijās par šo jautājumu lasot šo tekstus, mēs zinām, ka tie nevienmēr ataino visus atzinumus un ieskatus, kas eh, deputātiem ir tāda augstsvērtēšo iespēja, kas man tagad ir. Apzinot to faktu, ka eh, lauksaimniecības tirgus, kas globāli ir pavērts un veiksmīgi darbojas, ir ļoti svarīgi. Eiropas Savienība ir eh, pasaules lielākais lauksaimniecības produktu eksportētājs. Un tomēr nevarētu teikt, ka te viss ir tik vienkārši, šis jautājums ir pavisam vienkārši. Lielopu gaļu, kā jau minēju, vairāk kolēģi ir jutīgs jautājums. Svarīgi ir atcerēties, ka šodien 40, 24 miljoni tonu lielopu gaļas šodien tiek eksportēta no Austrālijas. Tātad eh, pat laban mēs esam 3% no viņu importi. Tātad mēs sākam no ļoti, ļoti zema līmeņa attiecībās ar Austrāliju. Taču ceru, ka galīgajā teksta variantā kaut kur atainosies pārdomas par ofensīvēm interesēm. Mēs zinām, ka arī Eiropas Savienībai šāds ofensīvs intereses attiecībās ar Austrāliju. Viens no nepārprotamākajiem piemēriem, kas mums zināms, protams, ir siers. Uh, Mēs šodien to eksportējam 154 miljonu eiro apjomā šo preci. Mēs eh, tik daudz varētu importēt, bet šodien ir tikai viens miljons ir, ko mēs eksportējam tādā apjomā. Tātad jāņem vērā arī šīs ofensīvās intereses un vēl citas tādas jutīgās intereses, par kurām mums arī ir jādomā. Piemēram, mani interesē jautājums par vīnu, vīna eksportu. Austrālijas vīna tirgus ir e, ļoti nestabils. Mēs esam šodien, mēs importējam 446 miljonu eiro apjomā vīnu, taču no Eiropas Savienības uz Austrāl Austrālijas tirgu nonāk daudz mazāk. Tad rodas jautājums, kā tā varētu būt? Uh, ja mēs zinām, ka e, vīns no Eiropas globāli tiek vērtēts kā labākais pasaulē. Un ja jūs e, mazliet paraugāties, tad jūs secināt, ka ir augsti tarifi. Austrālija ļoti diskriminējoša politika pret uh, vīnu, kas ir no Eiropas. Uh, es esmu pārliecināts, ka ir vēl citas ofensīvas jomas, kuras ir vērts paskatīt, un jūs var sniegt savu ieguldījumu lai procesu starptautiskajās tirdzniecības komitejā padarītu vēl labāku. Es esmu pārliecināts par to, ka gal galā svarīgākais ir tas, lai šis atzinājuma projekts ataino Eiropas Savienības realitāti un uh, Eiropas lauksaimnieku interesi, un lai tas nekļūst par kaut kādu tādu rutīnas uh, iekrāsot tekstu, no kur nevienam nav jāieksplodīs. Liels paldies! Protams, atzinumā ir jāņem vērā realitāte, arī Eiropas Savienības intereses, jo galu galā par to jau arī ir šis nolīgums. Mēs uh, nevēlamies ņemt vērā tikai atsevišķas intereses, atsevišķas jomas, bet vienlaikus ir jānodrošina, ka vienošanās eh, ir plaša, tai piekrīt eh, abas puses, un abu pušu intereses ir ņemtas vērā. Un eh, tāpēc es gribēju pateikties jums, Fjellnera kungs, par to, ka esat klāt šajā sanāksmē. Mēs zinām, ka Inta šajā jautājumā jautājumā ir vadošā komiteja, un ja jūs vēlaties piedalīties mūsu sanāksmēs, sniedzot savu ieguldījumu, uh, šajā diskusijā. Tomēr, ja raugāmies uz Eiropas lauksaimniecības moduli, mums ir jāņem vērā arī ražošanas apjomi. Jo, protams, arī tam būs uh, sava ietekme uz ražošanas uh, efektivitāti un konkurences jautājumiem. Priekšstādētāji noslēgumā es gribēju teikt, ka būtu jāizvairās no tā, ka mēs uh, sajaucam savu interešu aizsardzību ar protekcionismu. Protekcionisms, protams, ir kas tāds, no kā vajadzētu izvairīties, bet uh, pēc savas būtības uh, tas ir pozitīvs uh, un tā ir ārkārtīgi būtiska nozare. Un, uh, protams, ka Nedrīkst būt tā, ka šajos eh, līgumos neietveram lauksaimniecības eh, nozari. Bet eh, vienalga, vai mēs runājam par Kanādu vai ASV vai Merkosur valstīm, lielopu gaļas jautājums vienmēr būs ļoti svarīgs. Bet Austrālija piedar pie pieciem lielākajiem lielopu gaļas ražotājiem pasaulē, un mums tā ir ļoti jūtīga nozara. Nu, tomēr mēs eh, vienlaikus eh, aizvien mazāk aizsargājam ražotājus eh, mūsu nozarēs. Mēs ejam deregularizācijas ceļu un tādējādi mēs pakļaujam savus ražotājus aizvien sīkākai, ko, sīvākai konkurencei. Kāpēc mums būtu jāimportē lielopu gaļa no Austrālijas, no otra pasaules gala? Uh, un būtu jādod uh, priekšroka ražotājiem mūsu kaimiņos. Lūk, to mums vajadzētu popularizēt. Un arī es vēlētos uh, pateikties uh, um, Erikam Andrija par to, ka viņš uh, apzinās, kādu risku tas rāda mūsu lauksaimniecībai, un būtu jājautā Eiropas komisijai sarunās ar lielākajiem tirgus dalībniekiem uh, lauksaimniecību likt kā pirmo nozari šajos līgumos, nevis kā pēdējo. Un noslēgumā jau nedaudz par Brexit. Brexit ir ļoti sarežģīts jautājums, un ne, to nedrīkstētu aizmirst. Es eh, nezinu, kāda ir situācija ar Austrāliju, es labāk eh, zinu, kāda ir situācija ar Nid eh, Jaunzēlandi, bet ir jādomā par to, kā tad viņi iegūst uh, piekļuvi um, Britu Savienības tirgumu, Commonwealth tirgumu. Mēs uh, uzskatām, ka šie jautājumi ir svarīgi, tāpēc es komisijai tādu jautājumu arī vēlētos uzdot. Savu Tarabellā. Tarabellas kungs. Jūs eh, tikko pieminējāt ļoti svarīgu punktu. Protams, ir dažādas problēmas, kas saistās ar lauksaimniecību, un mums ir jāraugās, vai sārunu iznākums uh, mums uh, piedāvās uh, vēlamo, vai mums būs izdevies panākt to, ko vēlamies panākt lauksaimniecības jomā. Uh, Mēs vēlamies, lai šis līgums būtu līdzsvarots. Tur ir ietvērtas vairākas um, jomas, kas saistās ar koncesijām lauksaimniecībā, un mēs zinām, ka komisārs uh, ir uh, izdarījis veselu virkni piekāpšanos uh, lauksaimniecības jomā. Mēs dzirdējām, ka Fjellnera kungs uh, te pieminēja ļoti liederīgus argumentus. Uh, runājot par Inteku komitejas idejām. Ir jāraugās uz abām medaļas pusēm. Jūs pieminējāt arī protekcionismu jautājumu. Senders, konsulāts. Obrigāda, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējos pavisam īsi izteikties gan par Austrāliju, gan Jaunzēlandi. Pirmkārt, es gribēju sacīt, ka ieguvumi pastāvīgi ir tikai vienai pusē, un ieguvēji ir lielie rūpnieki. Tas viss notiek uz mazo un vidējo uzņēmumu rēķina, kuriem beigās savus produktus nākas pārdot zem pašizmaksas. Savukārt Es negribētu teikt, ka lielie ražotāji nekā no šī līguma neiegūst, tomēr es varu pavisam droši teikt, ka mazie un vidēji uzņēmumi no tā tikai zaudēs. Tas uh, eh, nozīmēs zaudētas darba vietas, negatīvu lauku vides attīstību, un šie negatīvie jautājumi arī ir jāapspriež. Mēs ļoti bieži runājam par klimata pārmaiņu negatīvajām sakām. Uh, paužam satraukumu, bet eh, papildus tam mēs uh, strādājam pie nolīgumiem, kas nozīmē tikai to, ka pieauga siltumnīca efekta gāzu emisijas, transportējot produktus, kurus uh, tik lielā attālumā nemaz nevajadzētu transportēt, jo tos ir iespējams iegādāties tepat kaimiņos. Uh, Un nu, tā ir enerģijas izniekošana, un tieši tāpēc man liekas, ka mums būtu jāpieliek punkts šāda veida nolīgumu slēgšanai. Lielas paldies! Hoislinga kungs. Jā, dāmas un kungi, es uh, aizstāvu tās iespējas, ko varētu radīt šāds nolīgums. Tomēr lauksaimniecības jomā, ja jūs kolēģi uzskatāt, ka Austrālija tagad sāks eh, importēt eh, Eiropas vīnu, tad es eh, vai lielopu gaļu, tad man jāteic, ka tas ir pilnīgi nereāli. Eiropas uh, lauksaimniecībai šis nolīgums uh, nekādas iespējas nepiedāvās. To nākas konstatēt, kad mēs runājam par brīvo tirzniecību. Es esmu pret to, ka mēs tagad atsevišķi apspriežam katru nolīgumu noliegumus ar Merkosur, ar Austrāliju, Jaunzēlandi. Tas viss ir jāskata kopumā, un Eiropas Savienība šeit būs lielākais zaudētājs, jo mums uh, nebūs uh, sadarbības iespējas šīm valstīm. Un, ja kāds apgalvo, ka Eiropas uh, lauksaimniekiem tā ir lielā iespēja, tad tā ir tikai acu aizmālēšana kāda jēga uzdot ar pasaules uh, malu eksportēt preces, kuras uh, tur jau ir pieejamas. Tirzniecība tirzniecībai, bet no ekoloģijas viedokļa tas ir pilnīgi nepieņemam. Tāpēc es uh, piekrītu daudz kam no tā, ko saka uh, Andrijē kungs. Es gan nevaru piekrist uh, viņam secinājumos, ka tirzniecība ir laba. Te mums vajadzētu teikt, ka nav jēgas no šāda veida tirzniecības. Ir jāmācās no kļūdām, kas saistījās ar CETA un TTIP līgumiem, un tas, ka mēs turpinam tādā pašā garā, man šķiet pilnīgi nesaprotam. Gracias, presidente. Paldies, priekšsādātāji. Es uzstāšu uz uh, visām iespējām, ko šī komiteja uh, var izmantot, uh, lai paustu savu viedokli par šo nolīgumu. Inta komiteja te var veikt uh, grozījumus, mūsu komitejai šādas iespējas nav. Mēs, protams, varam diskutēt par līgumiem tādieties kā ar lauksaimniecības jomu, uh, bet uh, mēs nekādi nevaram ietekmēt uh, šo ziņojumu saturu, ja vien nestrādājam INTA komitejā. Manuprāt, eh, te trūkst līdzsvaru, un es vēlreiz gribēju to uzsvērt un atkārtot. Varbūt kādā brīdī mums par to nāksies vēlreiz pārdomāt, par to, kā piešķirt lielāku ietekmi, lielākas pilnvaras komitejām, kas, tik, kas ir atbildīgas par tik jutīgo uh, lauksaimnieciskās eh, ražošanas un pārtikas eh, apstrādes jomu. Mēs eh, runājam par nolīgumu ar Austrāliju, un ļoti labas lietas tika teiktas par to, ka nav zināma šāda nolīguma ietekme. Austrālija ir milzīgs lielopu gaļas un aitu gaļas ražotājs, un tāpēc pastāv risks, ka šīs nozares varētu tikt spēcīgi skārtas. Andrija Kungs uh, eh, atsauca savā ziņojumā arī uz uh, cukura ražošanu. Vīna nozare, kuru pieminēja kolēģis no Inta komitejas, nepārdod uh, Austrālijā pat litru vīna. Tas ir gandrīz neiespējami. Mums ir ļoti grūti Austrālijā pārdot pat vienu litru Eiropas eh, vīnu, jo Austrālija ir izveidojusi tādu protekcionisma eh, sistēmu, ka mm, paši var eksportēt vīnu par ļoti lētām cenām, un tādējādi tas eh, kropļo tirgu. Austrālijas vīns gan ir lētāks, bet arī kvalitāte ir zemāka. Uh, un uh, nekādu iespēju nav pat šajā nozarē. Es nezinu, varbūt komisijas pārstāvi mums var darīt zinām, lai ir veikts ietekmes novērtējums. Protams, pastāv doma, ka ir jāturpina sarunas par tirzniecības nolīgumiem. To popularizē Mālstrēmas uh, kundze. Daži kolēģi, tajā skaitā arī Tarabēlas kungs, pieminēja protekcionismu. Uh, Mums ir jābūt piesardzīgiem. Es nevēlos protekcionismu. Jo to šobrīd izmanto savienotās valstis, un tas nozīmē, ka mēs savienotajās valstīs vairs nevaram pārdot galda olīvas. Un te nākas cietušajiem lauksaimniekiem izmantot nav, izmaksāt kompensācijās naudu no KLP politikas. Uh, Mēs, papras, mēs prasām no jaunajiem lauksaimniekiem zaļināšanas pasākums, un tie visi ir pasākumi, kas uh, ierobežo eksportu, bet tā ir tikai aizbērga redzamā daļa. ASV kongress uh, tagad ir sācis apšaubīt Eiropas Savienības politiku, atbalsta maksājumus, zaļināšanu, atbalsta jaunajiem lauksaimniekiem. Un tas ir protekcionisms, ko piekop Trumpa administrācija. Es nemaz nenāju par to, kā tas viss tiek eh, īstenots dzīvē. Un, protams, ka Eiropas uh, Savienībai politisku iemeslu dēļ ir tiesības aizstāvēt uh, jutīgākās nozares. Bet mēs uh, vēlamies, lai aitu gaļa tiktu pārdot Eiropas Savienībā reģionālā vietējā līmenī, nevis tiktu sūtīt uz Austrāliju, jo tas nekādu labumu nenes. Jā, mēs dzirdējām no kolēģiem ļoti daudz komentāru, un arī man pašam ir sakāmas pāris lietas. Es domāju, ka mums ir jāpiedalās šajā diskusijā. Inta komitejā šī diskusija notiks, tā vēl nav noslēgusies. Un mums ir jāpatur prātā arī politisko grupu lēmumi, jo parasti komiteju vadītāji ir tie, kuri lem, kas ir atbildīgā komiteja. Uh, Šie jautājumi ir risināmi. Es ļoti bieži kolēģiem Kopu Koģeka saku, ka mums visiem ir cieši jāsadarbojas strādājot uh, pie dažādiem jautājumiem, kas skar lauksaimniecību, un mēs zinām, ka Inta komiteja ir atbildība atsevišķās jomās, bet mūsu mērķis ir dot informāciju arī no mūsu puses, lai deputāti apzinātos, kāda ir situācija. Un lai mēs attiecīgi varētu organizēt savu darbu un sadarbotos ar citu komiteju pārstāvjiem, lai iegūtu pārskatu par uh, šī fenomena apjomu. Desakungs, liels paldies priekšstādētājiem! Es arī ar lielu interesi sakoju līdzi diskusijai, un tie, kuri mani pazīst, zina, ka es neesmu pret tirzniecības uh, nolīgumiem, un es neaizstāvu arī protekcionismu. Tomēr divpusējo nolīgumu gadījumā mums ir jāraugās, lai tie visi netiktu noslēgti uz Eiropas lauksaimnieku rēķina. Jaunzēlanda un Austrālija ir uh, lielas lauksaimnieciskās ražotājas, Es eh, te sameklēju jaunākos skaitļus, ir tīpaši no Jaunzēlandes, kur no 2010. līdz 2016. gadam piena ražošana ir pieauguši par, pieaugusi par 24%, Eiropā tā pašā laikā tikai par 12%. Un vēl statistika saka, ka no 2008. līdz 2016. gadam sviesta eksports no Jaunzēlandes uz Eiropu ir pieaudzis par 500%, savukārt uz Ķīnu par 500%, un tas arī ir saprotami. Tomēr manī raisa bāžas eh, tas, ka Jaunzēlandē viena pienotava ir monopola stāvoklī. Tā pārstrādā vairāk nekā 25% visa piena, un Eiropā desmit lielākās uh, pienotavas apstrādā tikai 36% visa apjoma, kas attiecās arī uz uzņēmumu izmēriem. Jaunzēlandē vidējā lauksaimniecībā ir 430 govis, Eiropā tikai 36. Mm, protams, ka tas nozīmē, ka mēs šajā jomā nesam konkurētspējīgi. spējīgi Un uh, lauksaimnieki gan nesaņem naudu no valsts Jaunzēlandē, bet viņiem nav arī komisijas, parlamenta un uh, Eiropas Savienības padomes, kas viņiem nosaka dažādas prasības. Un uh, daudz kur tagad tiek prasīts, ka vairs ne, ne, nedrīkst izmantot auga aizsardzības līdzekļus. Jāteic, ka mēs paši esam vainīgi pie šīs situācijas, to man nākas konstatēt. Un tad, ja tiek slēgti tirzniecības nolīgumi, tad mums uh, Inta komitejā un citur būtu jāraugās, lai tiktu nost, noteikti konkrēti ierobežojumi. Mēs nevaram pilnībā uh, norobežoties no šī procesa, bet ir jānosaka maksimālais apjoms eh, tonnās. Un te kolēģiem, kuri pieminēja eh, tirzn, siera tirzniecību, es gribēju teikt, ka kolēģi mēģināja eksportēt sieru uz uh, Austrāliju, bet tur prasības bija tik stingras, ka tas uh, praktiski gandrīz nebija iespējams. Protams, ka pliks protekcionisms mūs uh, neaizvedīs nekur tālāk. Uh, bet um, tas var ļaut saglabāt uh, darba vietas. Tie mēs runājam par um, konfrontācijām, kas notiek starp Trumpa administrāciju un Greenpeace un citām organizācijām, tas mums ir jāpatur prātā. Tomēr es nevēlētos, lai šādi līgumi tiktu slēgti uz uh, Eiropas lauksaimnieku rēķina. Noitāli. Noišāds kundze, jā, esmu pārsteigta dzirdēt, kā Desa kungs iestājas par prasību samazināšanu lauksaimniekiem, atcīmredzot arī kontroļu samazināšanu. Nu, interesanti, kas tiek lauksaimniekiem stāstīts. Vēlos uzreiz pateikt, ka ja mēs diskutējam par kādu tēmatu, tad mums ir jārunā par būtību. Būtība ir uh, vairāk vai mazāk runāt par tirzniecību, apmaiņot produktiem starp diviem kontinentiem. Mēs esam visvairāk attālinātie kontinenti. Un vai mēs tiešām diskutējam par būtību šobrīd? Arī nākotnē mums e, nebūs pietiekam daudz e, degvielas, lai turpinātu šādu tirzniecību un apmaiņu. Tāpēc es vēlos noskaidrot, kāpēc ir lielopu gaļa jātransportē no viena pasaules gala uz otru. Un kolēģi, kas runā par sieru un kas stāsta par to, cik brīnišķīgi būs eksportēt lielāks siera apjoms, vai interkolēģi arī zina, ka mums ir soja no Brazīlijas nepieciešama, tur tiek dedzināta uh, lauki, kas mums ir nepieciešami klimata aizsardzībai, un šī soja nonāk pie mums, lai barotu govis un varētu eksportēt sieru uz Austrāliju. Vai jūs saprotat, cik neiedzīgi tas viss ir, un e, mēsli paliek Eiropā? Un e, Vācijā mums jau ir daudz problēmu ar gruntsūdeņiem tā rezultātā. Jeb INTA eh, komitejā visi domā, ka tirzniecība, jebkura veida tirzniecība ir eh, kaut kas labs, nemaz nedomājot par to, kas paliek pāri pēc tam, kad ir pārmērīga produkcija un ražošana. Es nemanāju par parastu ražošanu, bet par pārmērīgu. Ir liels jautājums vispār par to, vai var tā turpināt kā līdz šim. Protams, ir jādomā par ekoloģiju un klimata aizsardzību. Un jārunā ir par to, cik tas ir jēdzīgi. Lietas ir jādara uh, tikai tad, ja tas ir loģiski to darīt, ja tam ir jēga, nevis tikai tāpēc, ka to var izdarīt. Mēs varam to darīt, bet mēs nedaram daudzas lietas tikai tāpēc, ka tām uh, nebūtu jēgas. Un tāds pats princips jāpiemēro arī šeit, uh, runājot par tirdzniecības nolīgumu ar Austrāliju vai Jaunzēlandi. Pan poseł Des. Desekunds. Paldies, priekšsarētāji. Es vēlos tikai norādīt Maikls kundzei, kur uh, teica, ka uh, es esot apgalvojis, ka uh, vēlos samazināt kontrolas lauksaimniekiem un jebkādas prasības pret viņiem, nu tas jau diezgan ļauns apzīmējums manā virzienā. Haibuškundze. Nu, par šo strīdu, kurš kuru uztver nu, vai neuztver nopietni, es nemaz neko neteikšu, bet aicināšu visus palikt pie realitātes. Un Maihels kundze ir taisnība, sakot, ka kāda ir jēga runāt par produktiem, kas ceļo visapkārt pasaulē, kaut arī eh, var tikt ražoti uz vietas. Inta kolēģi norāda, ka mums ir slikta bilance, cik daudz vīna nonāk uz Austrālijā un ap, e, apgriezt arī. Pat ja šobrīd mēs nojauktu visu šķēršus un barjerus un vīns varētu plūst vienkārši pēc mūsu vēlmēm vienā vai otrā virzienā, mums taču uh, jāsaprot, ka Austrālijā ir mazāks iedzīvotāji, līdz ar to arī patērētājs skaits nekā Eiropā. Mēs nekad nevarētu dabūt pozitīvu bilanci. Mums jādomā, kur mēs ražojam, ko mēs ražojam, kuram tirgumu. Un jāpaturprāt arī eh, politika klimata pārmaiņu jautājumā. Marija Noikola ļoti precīzi to pateica, tāpat arī daudzi citi kolēģi arī par to izteicās. Par tonām Eiropas komisija konstatēja, ka attiecībā uz Austrāliju un, di un Dienvidamerikas runātāji, runājot par lielo tirgus atvēršanu, liberalizēšanu, tad arī Eiropas tirgus, uh, tirgu varētu nonākt vairāk kā 300 eh, tūs, uh, miljonu tonu ne 300 tūkstošu tonām vairāk, saka runātāji. Un mums jau tā ir šobrīd pārmērīga ražošana. Šeit taču tomēr tika norādīts jau kādas ir problēmas, un tagad no mums e, ir atkarīgs, cik sakarīgi mēs spēsim rīkoties, lai nebūtu tā, ka uh, mēs te pačīkstam, bet beigās tomēr parakstam. Padomāsim par klimatu pārmaiņām, par enerģētikas problēmām, par lauksaimniecību. Patērētējiem Eiropas Savienības tirgu nedrīkst ciest no zemākas kvalitātes. Mums viss ir pieejams jau uz vietas no šiem produktiem. Mūsu patērētājiem būs daudz ieguvumu Ehm, un viņi neiegūs no tā, ka eh, tiks sūtīts šurp eh, lietas eh, no citiem kontinentiem, kas mums tepat ir pieejams uz vietas. Jā, paldies. Patērētāji tiesības un kvalitāte. Tas ir svarīgi, protams, patērētājiem ir nepieciešama šī informācija. Jūs taču atceraties problēmu ar uh, lielo apgaisa kvalitāti un kādas uh, bija sekas tam. Arī parlaments atsevišķi skatīja šo jautājumu. Mēs to konstatējam tikai no publikācijām citu valstu presē. Tas mums arī ir jāpatur prātā attiecībā uz patērētāju politiku. Tirzniecība, protams, ir svarīgs jautājums, bet jāapskata šo jautājumu. Flanagan kungs. Jā, protams, eh, kaut arī mēs neesam pret tirsniecības nolīgumu, mums ir pienākums aizsargāt mūsu teritorijas, jo īpaši tās neaizsargātās uh, teritorijas. Jo problēma šodien ir tāda, ka ar šādu nolīgumu arvien ir daudz, uh, pateicoties Merkosur sēta un visādiem citiem uh, nolīgumiem, arī, piemēram, iespējamu nolīgumu ar Vietnamu. Tas rada daudz problēmas neaizsargātām teritorijām priekšsēdētājs pārtauc runātāji, jūs e, varēsiet izteikties diskusijas beigās. Es biju devis vārdu Flanagana kungam. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es pats centos būt ļoti pieklājīgs, jo cilvēks atsimredzot ļoti vēlējās izteikties. Viena lieta, kas e, plenāra sesijas diskusijā kļuva ļoti aktuāls un pamanāms par uh, klimata pārmaiņām, tad ir milzīgi atzīmēšana, svinēšana par pieņemtajiem lēmumiem šajā jomā, bet atgriežamies komitejā un klausamies diskusiju par tirzniecību un pil esam pilnīgi aizmirsuši iepriekšējos uh, lēmumus. Izskatās, ka labā roka nezin, ko dara kreisā. Es jau simtiem reižu pats esmu to teicis un daudz citi to saka. Uh, Jā, acīm redzot, mēs lielo gaļu krausim lielajos kuģos, viņi ab, abos virzienos viens otram okeānā brauks garām. Nu, tas ir tas, ko mēs taisamies darīt. Viens no ieguvumiem šeit it kā esot eh, konkurences pieaugums, kas nonā, noved pie inovācijas. Jā, tā varētu būt, arī zināmi uzlabojumi ir iespējami. Nu, Tomēr tas notiek, bet cilvēki var tikai zināmā mērā iegūt no konkurences. Samazināt izmaksas var tikai līdz zināmam līmenim, un nākamajā brīdī tālākais uzlabojums ir iespējams tikai nemaksājot pienācīgi ražotājiem. Un kā tad uh, mēs varam eh, panākt eh, attīstību, eh, nonākot pie punkta, ka lauksainiekiem ne, gan Austrālijā, gan Eiropā nekas netiek maksāts. Dzirdu daudz runu nu, par līdzīgi kā klimata pārmaiņām, kur mēs daudz runājam un daram kaut ko citu. Arī dzirdu daudz bažu, viltus bažu par cilvēku psihisko veselību, tāpat kā par īriju. Par, BBC mēs es klausos un dzirdu, ka arī Lielbritānija kaut ko darīs par to. Jā, mēs runājam par problēmu. Nu, tad, kad būsiet parunājuši par problēmām e, ar saviem kaimiņiem, par to, ka nevar izdzīvot, jo konkurence dzēn cilvēkus pašnāvībā, pēc tam, kad esat parunājuši par to un konstatējuši, ka varat izdzīvot, un tādā, cim redzot, ir stratēģija e, garīgās veselības jomā, uh, tad jāpadomā varbūt, kāpēc ir šādas uh, problēmas garīgajā veselībā. Varbūt mēs neesam uh, sacīkšu zirgi, kuriem ir jākonkurē vienam ar otru, bet esam cilvēki, kuri vēlas dzīves kvalitāti, vēlas pelnīt ar to, ko mēs ražojam. Un mēs ar šo darījumu nepalielināsim iedzīvotāju ienākumus, bet gan multinacionālo kompāniju ienākumus. Un pieaugs tikai pašnāvības skaits, kur The Independent raksta, uh, ka lauksaimnieks Austrālijā izdara pašnāvību krītošu cenu dēļ, un šādu gadījumu skaits pieaugs. Varat balsot par to, ja jūs to gribat, bet atcerieties, ko jūs izraisīsiet. Tikai ciešanas un stresu dzīve ir paredzēta dzīvošanai. Mēs neesam sacījuši zirgi, bet gan cilvēki. Paldies! Vanda Kandelārkungs. Paldies, priekšsarētāji. Ēnu referents parasti ir sarakstā augšgalā, jāsaka, bet nu labi. Diskusijai bijusi ļoti interesanta. Un, kā redzams, viedokļi atšķiras. Vienīgais kopsaucējs, varētu teikt, šeit diskusijā ir tas, ka tirdzniecības līgumā ir jāuzsver svarīgākie punkti. Kā jau Andrija kungs no, sacīja, Austrālija ir uz eksportu orientēta valsts, un mums tādēļ jābūt piesardzīgiem tirdzniecības jomā. Jā, savā ziņā tā ir, bet arī mums ir nepieciešams paskatīties uz sevi, mums ir jābūt pietiekami disciplinētiem, lai norādītu, ka arī mēs eksportējam. 10% no mūsu eksportiem ir tieši uz Austrāliju. Mums ir nepieciešama padziļināta analīze pa sektoriem, pa nozarēm. Skaitļi, kas mums ir pieejami, eh, liecina, ka Austrālijai patīk mūsu augstas kvalitātes produkti Nu, un ja mēs pārdomāti darbosimies, tad varam nonākt pie tādas ofensīvas un defensīvas e, politikas, un līdzīgi pieeja ir jāveido arī attiecībās ar Jaunzēlandi. Dāmas un kungi. Ja ēnu ja referenti būtu pieteikušies, Un viņi, protams, būtu saņēmuši e, augstāku vietu debatēs, bet ja viņi izsakās. Bet ja viņi paši nepiesakās, tad, e, nu, neredzēju pamatojumu viņus iekļaut augstāk sarakstā. Magines skundze. Jā, daudz kas tika sacīts, bet mums jāatcerās, par ko ir šis ziņojums lauksainiecības perspektīva par šo nolīgumu. Mēs nebalsojam par vai pret pašu nolīgumu. Tas ir vairāk kā brīdinājums un bažas, kas ir lauksainiecības komiteja, kurus ir apkopojis referents, un kolēģi iesniegs savus grozījumus, jo bažas ir. Un trešais punkts, kā arī ceturtais punkts par sensitīviem produktiem, tas ir jāņem vērā. Bet ir potenciāli arī iespēja šeit, un Fjellner kungs, mūsu kolēģis, ir šeit, lai uzsvērtu šo daļu debatēs par klimata pārmaiņām un vidi piekļuvi ūdenim. Mans personīgais viedoklis ir tādi, kas, eh, šie jautājumi tādi, kas globāli ietekmēs lauksanēcību. Tie ir fakti vienkārši. Līdz ar to tie atstās savu ietekmi uz tirniecības nolīgumiem. Uh, Vēlētos dzirdēt komisijas viedokli par septīto punktu, jo, kā es to saprotu, saistībā ar tirniecības nolīgumiem, kas tiek apspriesti vai potenciāli tiks apspriesti nākotnē, joprojām runā ir par 28 dalību valstu Eiropas Savienību, jo Brexit vēl nav noticis. Un tāpēc ir zināms bažas, varētu teikt, ka par to, kas notiks pēc Brexit attiecībā uz līgumiem. Un nezinu, vai komisija var sniegt kādu skaidrojumu, bet būtu svarīgi, ka viņi to darītu. No lauksaimniecības e, skatu punktu esam pauduši bažas, arī Merkusur, Austrālija, Jaunzēlanda, nu, tur mums ir konkurences jautājumi Bet es neesmu pret tirniecības nolīgumiem kā tādiem, to būtu svarīgi atzīmēt, bet lauksensības komitejai ir svarīgi paust bažas par sensitīviem produktiem un panākt, ka komisija uzsāk sarunas apzinoties šādas bažas un ņem tās vērā, lai nodrošinātu, ka netiek nodarīts kaitējums lauksaimniecībai Eiropā, kuru pārvalda kopējā lauksaimniecības politika. Uh, Tāpēc aicinu komisiju atbildēt uz vairākiem jautājumiem, kas ir pausti šajā ziņojumā, un arī pati iesniegšu vairākus grozījumus. Paldies! Lielas paldies, dāmas un kungi! Es saprotu, ka mums ir kopīgā lauksaimniecības politika visā Eiropas Savienībā. Un kas tad mums ir jādara? Nu, varbūt no abām pusēm mums jāraugās, vai mēs varam panākt tādu kā vienoto pasauli lauksaimniecības politikā. Es saprotu, ka ārpus Eiropas Savienības problēma jautājumi ir atšķirīgi, un tā ir viena no lielākajām problēmām, ar kuru mums jāsaskars arī sarungaitā. Anņukums lūdzu. Paldies! Man vakar piezvanīja kāds no Austrālijas vēstniecības, un man nebija laika ar viņiem runāt ilgstoši, taču viņi man nosūtīja brīfingu dokumentu. Un es domāju, mums pat labā norisinās divas debatas. Vienas debatas par Austrāliju, citas par Jaunzēlētu. Arī citi runātāji teica, ka viņi uzstāsies tikai vienreiz. Tas pats attiecas man. Kas Austrālijiem nepatika, bija šī attieksme um, pirmajos uh, pantos. Uh, runājot par Jaunzēlandi, pirmajos punktos minēts bija par ambīcijām sabalansēt pieeja brīvās tirzniecības nolīgumā. Kad bija runa par Austrālijas dokumentu, tad tur bija pavisam cita valoda. Mēs saskaramies ar ļoti konkurēt spējīgu lauksaimniecības nozari un skaidrs, ka te iedarbojās aizsardzības instinkts. Un šie dzirdēju atbildi šorīt Dažrunātāji eh, jau minēja, ka nav viegli un tik brīvi nopārdot eh, Eiropas saimnības tirgu Austrāliju. Es saprotu, ka jūs saskaraties ar netarifu barjerām un visām citām slēptiem lietām. Es runāšu ar Austrālijas vēstniecības pārstāvi pēc šim debatām. Ja jūs vēlties atnākt uz manu biroju, piebiedroties sarunām, tad droši dariet to bet izskatās, ka pat labam tiek vērst diskriminējuši darbību pret Austrāliju, bet ne pret Jaunzēlandi. Domājot par šīm divām valstīm, jādomā arī par Brexit ietekmi, jo ļoti liela daļa, manuprāt, apmēram trešdaļa no tā, ko Austrālija e, importē uz Eiropas Savienību, iet uz apvienoto karalisti un š, Tagad šīs kvotas starp ziņā ir pieaugušas eh, līdz maksimumam, jo viņi var pārdot tik daudz Dienvidu eh, Austrumāzijai, jo tas ir milzīgs tirgus tieši viņu, pie viņu namdurbīm. Varbūt eh, Eiropas tirgus nedaudz samazinās tā, tā īpatsvars, jo uh, Dienvidaustrumāzijas tirgus pieņems tagad. Neaizmirsīsim, ka Austrālijas un Jaunzēlandes uh, lauksaimnieki būtībā ir uh, ģimenē balstīti. Tās nav tādas milzīgas korporācijas. Tie ir lauksaimnieki bez jebkādas, bez jebkāda valsts atbalsta. Taču jānorāda uz to, ka lauksaimnieki Eiropas Savienībā <clears throat> saskars ar palielinātām izmaksām normatīvo prasību dēļ pirmie Eh, elektroniskā identifikācija aitām. Mums tā ir jāizsno šeit, un aitu gaļas audzētāji saka, tas izmaksā dārgi. Austrālijas ražotēm tas nav jādara, bet viņi var sūtīt šo gaļu bez jebkādas identifikācijas. Tad mums ir eh, prasības par zaļināšanu, tādas prasības, manuprāt, Jaunzēlandē un Austrālija nepastāv, taču mūsu spēja pārvaldīt mūsu saimniecības tā, kā mēs to vēlētos, uh, tiek ierobežots ar šīm prasībām, tad mums ir kaut kas tāds kā ierobežojums, cik lielu, uh, cik lielā mērā tad var apglabāt uh, bojā gājušos dzīvniekus. Tagad ir ierobežojumi, tie ir jānosūta uz uh, dedzināšanas iekārtā. Tad vēl ir mazāks lietas, kā piemēram, uh, zobu stāvoklis, tad, ja šie pirmie zobi izkrīt, tad pēkšņi šis eh, dzīvnieks vairs nav augstākā labuma. Citi ir minējuši vēl cits aspektus. Nu, ja jums visi šie jautājumi ir e, dziļi sirdī, tad jūs varat doties uz uh, e, uh, e, lielveikaliem Eiropas Savienībā un tad sacīt, nu, vai nu jūs atbalstīsiet mūsu ražotājus vai nē. Ja jūs neatbalstīsiet, tad mēs jūs apkaunosim. Nu, izsekojamība ir ļoti svarīga. Eiropas ražotāji un Lielbritānijas ražotāji vēlas, lai būtu šī izsekojamība. Daudz grūtāk ir izsekot eh, gaļas produktu ceļam no Jaunzēlandes un Austrālijas. Paldies. Lielas paldies, turpin priekšsēdētājs. Es neierobežošu jūsu uzstāšanās laiku, taču varbūt jūs paši varētu to ierobežot, Valkars kungs. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Nu, es eh, neiesaistīšos debatēs, eh, kas ir strīdīgas, kaut arī atzinumi no nu, lauksaimnieku puses, protams, ir pamatot. Es domāju, ka mēs visi esam viens prātis, ka lauksaimniecība nevar tikt uzskatīta par tādu kā ķīlnieci eh, tirzniecības nolīguma sarunās. Pirms parakstām, ja kādu priekšlikumu mums ir jāizanalizē E, visa iespējamā ietekme, kas šādiem nolīgumiem var būt tād, uz tādām nozarēm kā piena nozare, graudaudzēšana un lopkopība, kā jau to sakarējoši referents 4. punktā. Es domāju, ir būtiski nodrošināt efektīvu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Piemēram, tādiem ražotājiem, kas ražo uh, Mandelas. Mums ir jānodrošina, ka mēs atšķiramies uh, no, piemēram, aizverežot arī. Ir arī mūsu citrus produkti, vīne, vīns, uh, mandara, mandelas, tas vienmēr ir augsta, augstas kvalitātes produkts un līdz ar to ģeogrāfiskās izcelsmes norādes jautājumu jāatrisina pirms mēs noslēdzam jebkādu tirzniecības vienošanos. Es domāju, mums ir jāturpina pavērt tirgi. Šī tendence no Eiropas Savienības puses ir pastiprinājusies. Mums ir jānodrošina, kā mēs varam piedāvāt jaunus noietu tirgus. Mums arī jāskatās uz to, kas notiks pēc Brexit. Šī gada jūlijā es komitejā iesniedzu priekšlikumu svinēt augļu dienu, lai veicinātu mūsu augļu nozari. Mēs turpināsim iesniegt ierosinājums tekstam. Paldies. Pētie kundze. Paldies, priekšsēdētā. Saka Pētir kundze. Privās tirniecības nolīgumi ir svarīgi jo tie mūsu lauksaimniecības produktu ražotājiem paver jauns tirgus. Ja tie nolīgumi sniedz pievienoto vērtību, tad no tiem ir jēga, taču tie izraisa arī bāžas jūtīgajām nozarēm, un tādā gadījumā mums būtu jāvirzās tālāk piesardzīgi. Mēs esam jau dzirdējuši citu kolēģu sacīto, viņi pauda savas bažas Un mēs arī esam secinājuši, ka par spīti komentāriem, ka šeit izskan privās tirzniecības nolīgumi tiek noslēgti, un mūsu iebildumi īstenībā netika ņemti vērā. Līdz ar to Eiropas parlamenta lomā ir jābūt spēcīgākai sarunu gaitā, jo mēs esam tieši ievēlēti uh, Eiropas Savienības pilsoņu pārstāvju, un mums tā tad arī jātaino viņu bažas. Runājot par um, geogrāfiskās izcelsmes norādēm. Nevienā no vienošanās dokumentiem, kas uh, noslēgta trešām valstīm, nedz arī tajos dokumentos, kad tiek apspriesti, nav atrodami Horvātijas produktu ar geogrāfiskās izcelsmes norādēm. Tāpēc es vēlētos jūs lūgt, jūs priekšsēdētāji, noskaidrot, kā šie saraksti tiek sagatavoti. Horvātija no nu jau četrus gadus ir Eiropas Savienības dalībvalsts Un tikmēr ir noslēg, ir uh, norisinājuši sarunas par vismaz pieciem tirzniecības nolīgumu un neviens no Horvātijas produktiem nav iekļauts šajā sarakstā. Par ģeogrāfiskās izaugsmu nolēmu. Paldies! Dantēnkungs. Vispirms es vēlos uzteikt Felmen, Felneru kungu par viņa konsekvenci. Mēs pazīstam viņa apņemšanos pavērt uh, visus tirgus, lai Eiropas Savienības ražotāji varētu izmantot jaunos tirgus, taču lauksaimniecības eh, ražošana nav tāda kā rūpnieciskā ražošanā, jo nevienmēr var vienu lietu aizstāt ar citu un nevienmēr visu var uh, importēt. Mums nav aizstājēja formula. Tas attiec, piemēram, uz tādām zonām, kur uh, vienīga, vien, tikai kaut kāda viena veida labība vai augsaugu, un tāpat attiec arī uz gaļas ražošanu. Lauksemnieki ir pakļauti sīvai konkurencei, liberālismu dēļ. Un mums nav tiesību mūsu kontinenta zonas pakļaut iznīcībai, nepieļaujot bioloģisko daudzveidību. Austrālija un, manuprāt, arī Jauzēlēm ir eh, divas valsts, kas ir eh, starp turīgākajām pasaulē. Un eh, runājot par lauksaimniecību, konkurences noteikumi nav nekādā veidā saistīti ar to, kas pastāv Eiropā, jo mums ir sava lauksaimniecības ražošanas struktūra, mums ir arī savas uh, ģeogrāfiskās īpatnības mūsu kontinentā, Jaunzēlandē un Austrālija ir citāda veida augsne. Šīm divām valstīm arī īpašas attiecības ar apvienoto karalisti. Un pat laban, kad uh, apvienotā karaliste gatavojas izstājumu no Eiropas Savienības no Eiropas Savienības, mums nav jābūt tik dedzīgiem noslēdzot uh, tiešniecības nolīgumu ar Austrāliju, Jaunzēlandi. Bet es atgādināšu, ka apvienotā karaliste importē apmēram 2 miljonu tonu uh, lielopu gaļas. Uh, un daļ, liela daļa no tā ir no īrijas. Bet tad, ja ar Austrāliju un eh, Jaunzēlānu apvienotā karaliste noslēgs līgums, kā uh, eh, Commonwealth valsts, tad ko mēs darīsim ar tiem, ar, ar, ar mūsu eh, importu? Tā kamēr mēs neredzam skaidri, kāda ir Lielbritānijas mērķi pēc tās izstājas no Eiropas Savienības. Mums jānogaida ar saviem tirdzniecības nolīgumiem. Tad, ja apvienotā karaliste noslēdz uh, līgumu ar Jaunzēlēdi un Jaunzēlandu un Austrāliju, tad mums jāskatās, kā mēs risinamies, uh, kā mēs kārtojam attiecības ar Merkusur valstīm. Un mums ir jānogaida mūsu lauksaimnieku interesēs. Jo, protams, ka varbūt savu noteikumu attiecībā uz sieru un vīnu, taču neaizmirsīsim, ka Austrālijā tie ir tieši ražotāji no Eiropas, īpaši francūži, kas tur nodarbojas ar vīna uh, audzēšanu. Un nu, tātad skaidrs, ka šie vīni ir gana tuvi mūsu vīniem. Pēc kundze. Delais kundze. Daudz kolēģi jau ir izteikušies, vēlos tikai uzsvērt to, ka tas ir laba ziņas, ka lauksaimniecības komiteja var piedalīties diskusijās par divpusējiem nolīgumiem. Es domāju, ka mums šai ziņā jābūt ļoti stingrai nostājai, jo mēs zinām, esam jau to piedzīvojuši, ka īnta nostāja ir daudz liberālāka. Un es domāju, mums šeit ir jāsadarbojas ar INTA komiteju, lai nosūtītu Eiropas komisijai spēcīgu vēstījumu. Runājot par nolīgumu ar Austrāliju, pateicos kolēģim Andriju par viņa veikto darbu. Manā skatījumā viņa priekšlikumi dodas pareizē virzienā. Es uh, pilnīgi absolūti atbalstu visus viņas priekšlikums, un es varu sacīt vēl vairāk, ka runājot par jutīgajiem produktiem, kā lielopu gaļa un aitu gaļa, šie aspekti nav jā, jāiekļauj sarunās. Uh, jo mums svarīgi ir aizsargāt savus ražotājus, tāpat kā tas bija vienošanās ar Kanādu kontekstā. Paldies! Paldies! Klārka kungs lūdzu. Viņš šeit bija jau no pašām debates, eh, no pašiem debates eh, sākumiem. Uh, Es atvainojos, ka nedēļu jums agrāk vārdu, un tad būs vārds referentam. Klārkungs, lūdzu, vārds jums. Paldies priekšsēdētāji. Novērtēju to. Es domāju, ļoti svarīgi, ka šī komiteja nāklājā ar atzinumu par šiem diviem tirzniecības nolīgumiem. Mēs augstu vērtējam, protams, mēs vispār augstu vērtējam Andrija Kunga atzinuma virsību. Es domāju, būtu vērtīgi, ja atzinumā būtu minēts, ka Eiropas lauksaimniecības nozara kaut ko varētu iegūt no brīvās tirdzniecības nolīguma ar Austrāliju. Tas nav gluži vienpusēji skatāms. Tā tiek atzīts uh, atzinumā par nolīgumu ar, ar Jaunzēlandi. Jā, Austrālijas tirgus gan ir daudz lielāks, un tomēr es saprotu jūsu piesardzību attiecībā uz jutīgiem produktiem lauksaimniecības nozarē sarunās ar Austrāliju. Mēs nepārprotam piekrītam Andrija kunga galvenajam vēstījumam, kuru daudzi šeit atkārtoja proti, ka ir jāglabā, jāsargā ļoti jutīgie sektori, aitu gaļa, lielopu gaļa, arī cukurs, vairākas jomas Austrāļa ļoti konkrēti spējīgi. Runājot par atzinumu par Jaunzēlandi, ir dažādi veidi, kā mm, pasargāt jutīgos sektorus un preces. Te nav runa tikai par neiekļaušanu, bet arī pateicoties tarifu kvotām, um, pateicoties uh, daļējai liberalizācijai. Es domāju, nebūtu realistiski sagaidīt, ka uh, Austrālijas brīvās tirniecības nolīgumā vienīgais risinājums būtu pilnīga neiekļaušana. Es domāju, ka atzinums par Austrāliju varētu attainot to, ko attainoja arī atzinums par Jaunzēlandu, proti, ka ir vairāk instrumentu, lai aizsargātu jutīgos sektors. Komisija nepārprotam piekrīt arī atzinumam tai ziņā, ka tur ir sacīts, ka jāņem vērā kopīgā ietekme uz koncesijām dažādajos privās tirdzniecības nolīgumos nav jāraugās uz Jaunzēlandes un Austrālijas privās tirdzniecības nolīgumu kā ko atsevišķu. Es esmu pārliecināta par to, ka padoms mandāts rudenī arī to atainos. Vēl daži punkti atbildot uz jautājumiem, ko uzdeva Eiropas parlamenta deputāti. Runāju par septīto punktu atzinumā Uh, ziņojumā par Brexit. Eiropas komisija vēl nav nonākusi pie galīgā secinājuma, kā rīkoties ar brīvās tirdzniecības nolīgumiem, kas stāsies spēkā pēc apvienotās karalistes došanās prom no, no Eiropas Savienības. Taču domu gājiens ir ļoti līdzīgs tam, kas atainojas Andrija kunga atzinumā. Tātad mums vienā vai citā veidā jāņem vērā tas, ka pēc apvienotās karalistes izstājas Eiropas Savienības 27 dalībvalstīm dažos sektoros, kā uh, cukurs, eh, lielo paitu gaļu būs ievērojami mazāks. Daudzi runātāji pauda bāžas par ilgspējību, lauksaimniecības ražošanā, par vīdi, par eh, lielākajām izmaksām, ražojot lauksaimniecības produkciju Eiropā salīdzinot ar citām pasaules daļām. Es domāju, būtu labi, ja lauksaimniecības komiteja atzinumā norādītu to, ka šim vienošanās dokumentam, kā visam, visiem citiem vienošanās dokumentiem, jābūt par stimulu, veicinot augstākus uh, vidas aizsardzības standartus. Es domāju, ka mēs varam palīdzēt mūsu partneriem panākt ļoti augstus standartus. Un es ceru, ka dažas no bažām un idejām, kas šeit izskanēja par šiem jautājumiem, arī var tikt atainot atzinumā. Paldies, priekšsēdētāji. Nie miał pan dyrektor ograniczonego czasu, no ale myślę, że... Liels paldies. Varbūt eh, es nezinu, vai mums vēl ir vairāk laika. Mēs varam piedāvāt jums vairāk laika runājot par nākamo ziņojumu, bet tagad vārds referentam. Jā, patiešām tā bija ļoti interesanta diskusija. Un es uh, esmu ļoti gandarīts redzot, ka kolēģi uh, principā piekrīt mana kolēģa Andrijai Konga viedoklim. Es uh, zinu, ka ir. Uh, par un uh, pret dažādos uh, tirzniecības līgumos. Tas uh, zin, lauksaimniecība, protams, ir nu, ļoti jūtīga nozara. Un daudzi kolēģi norādīja, ka brīvo tirzniecības līgumu ietekme summējas Merkosura, CETA, Austrālija, Jaunzēlande. Tad vēl, protams, citi nolīgumi. Un, uh, jā, šis kumulatīvais efekts rāda problēmas. Un, uh, cik man ir zināms, uh, ietekmes novērtējums nemaz nav veikts. To prasīja vairāki kolēģi, un komisijai vajadzētu mums sniegt ietekmes novērtējumu uz lauksaimniecības jutīgākajām nozarēm. Ne tikai lielopu gaļas tirgu ir problēmas, arī piena nozarē. Un šādi skaitļi šī, šāds dokuments mums būtu nepieciešams, lai mēs varētu izvērtēt uh, gan teritoriālos, gan ekonomiskos, gan ekoloģiskos uh, faktorus par visu šo nolīgumu kumulatīvo ietekmi. Un es domāju, ka es nepateikšu neko jaunu. Uh, mums, kā lauksaimniecības komitejai, nav lielas ietekmes. Un šobrīd eh, tomēr lauksaimniecībai būtu jābūt mūsu bāžu centrā. Paldies! Bardzo dziękuję. Liels paldies! Es domāju, ka tagad mēs varam pielikt eh, punktu šim darba kārtības jautājumam. Mums bija ļoti interesanta, ļoti izsmeļoša diskusija. Dzirdējām ļoti daudz viedokļu un komentāru, bet tagad pāriesim pie nākamā punkta. Tas ir ļoti līdzīgs jautājums, jo te mēs runājam par ieteikumu par sarunu pilnvarām ēst tirzniecības sarunās ar Jaunzēlandi. Referents uh, no mūsu komitejas uh, šim atzinumam ir Nikolsona kungs. Un es tikai gribēju jums vēlreiz atgādināt, ka tad, ja runājam par grozījumiem, Austrālijas atzinumam, tad uh, to iesniegšanas termiņš ir 1. septembrī 2011. Un tad uh, 25. septembrī mēs šo ziņojumu apstiprināsim. Diskusijas Inta komitejā ir plānotas uh, oktobrī. Un uh, par to, ka šis priekšlikums varētu tikt skatīts plenāra sesijā, mums pagaidām nav skaidrības. Bet tagad pāriesim pie darba kārtības punkta par tirzniecības sarunām ar Jaunzēlandi, un es e, došu vārdu Nikolsona kungam, atgādinot, ka grozījuma iesniegšanai procedūra ir tāda pati kā iepriekšējiem atzinumam, bet tagad gan uzklausīsim Nikol, Nikolsona kunga ievadvārdus. Mēs zinām, ka Jaunzēlandes e, lauksaimniecības situācija ir diezgan līdzīga kā Austrālijai. Uh, Nu, tāpēc eh, bez liekas kavēšanās došu vārdu Jānis Nikolsona kungs. Lielas paldies priekšsādātājiem. Droši vien būtu tikai godīgi teikt, ka mm, šī diskusija būs eh, ļoti līdzīga tikko notikušajai bet vispirms es vēlējos uzsvērt uh, to, ka uh, eh, Fjellera kungs, viņš gan tagad ir devies prom, bet es ļoti priecājos, ka viņš uh, bija ieradies šeit, lai uzklausītu, kas mums ir sakāms par abiem šiem jautājumiem. Kolēģi varbūt nezina, ka uh, Andrejevas kundze un Andrejai kungam un man bija mazāk nekā nedēļa, lai sagatavotu šos uh, atzinumus. Un, manuprāt, žēl, ka Fjellera kungs ir prom, bet žēl, ka mēs nedzirdējām Fjellera kunga komitejas, Inta komitejas piemesumu iepriekš. Es saprotu, ka problēma šeit ir ļoti līdzīga. Un mēs tikām turēti no tā projām, tirzniecības komiteja uzsvēra, ka tā ir tās atbildība, bet ir jādomā, kā mēs strādājam šajā parlamentā. Es uh, pamanīju, ka Klārka kungs nesniedz atbildi uz manu jautājumu iepriekšējā sarunu kārtā. Vai ir veikts ietekmes izvērtējums tirzniecības darījumiem ar trešajām valstīm? Un rodas jautājums, eh, cik eh, tirzniecības nolīgumiem uh, vēl ir jātiek noslēgtiem, līdz mēs nonākam sarežģītā situācijā. No rīta mēs runājām par Merkosur, mēs zinām, kāda bija situācija ar TTIP, bet uh, es saprotu, ka komisija kā prioritāti neizvirza Austrālijas un Jaunzēlandes uh, līgumus. Uh, Tam drīzāk palīdzēja ASV prezidenta rīcība. Un, un tāpēc uh, Eiropas Savienības ierēģi strādā ar Austrāliju, Jaunzēlandi un citām pasaules zemēm. Bet uh, mēs gribētos saprast, cik daudz uh, tirzniecības nolīgumu mēs vēl varam noslēgt, līdz Eiropas tirgus būs pilnībā piesātināts. Un tā kā es šo atbildi nedzirdēju, uzdošu jautājumu vēlreiz. Es teicu, ka Austrālijas puse ar mani sazinājās. Viņi vēlas, lai šis jautājums tiktu skatīts kā prioritārs darba kārtībā, un jau labu laiku Eiropas uh, Savienībā ir skaidrs, ka mēs mm, vēlamies um, tirzniecības sarunas ar Austrāliju un Jaunzēlandi, un uh, komisijas priekšsādātājs eh, pirms dažiem mēnešiem tās arī formāli uzsāka, un eh, cerams, ka tās līdz gada beigām var noslēgties, bet tām būs sava ietekme. Mums eh, šajā komitejā ir jābūt ārkārtīgi piesardzīgiem. Mēs dzirdējām Agilēras un Dantēna kunga komentārus, ka mums uh, ir jāapzinās, ka nedzīvojam stikla namā, ka mums ir jābūt atvērtiem pasaulē, bet mēs uh, lauksaimniecības uh, komitejā tiekam vērtēti kā protekcionisti, un mums uh, nākas uh, domāt par to, kādu tēlu par sevi mēs radīsim nākotnē. Ir daudz produktu, kas ir sezonāli, un mm, Agņokungs no rīta jautāja, uh, vai Eiropas uh, vīnam ir izredzes uh, Austrālijas tirgū. Mm, tur ir milzīgas eh, prasības, un šie jautājumi tad tirzniecības sarunās, kas notiks, ir jārisina. Un es domāju, ka tas pats ir attiecināms arī uz Jaunzēlandi. Es zinu, ka Jaunzēlandes lauksaimniecības modelis ir visai atšķirīgs nekā Eiropas. Tas ir ļoti konkurētspējīgs. Uh, balstās uz eksportu un nesaņem lauksaimniecības atbalstu, bet eh, ņemot vērā šos izaicinājumus, mēs uh, esam piedzīvojuši to, ka cenu svārstības uh, vairākās nozarēs ir bijušas ievērojamas, un tam ir arī ļoti būtiskas sekas, par kurām mēs zinām. Mums ir jāapzinās, uh, kādu potenciālo ieguvumu un kādu potenciālo zaudējumu Eiropas Savienībai var radīt šis eh, BTN ar Jaunzēlandi. Un tas ir jāņem vērā šajās sarunās. Ja mēs Jaunzēlandē piedāvājam kādas koncesijas, eh, tas eh, jāvērtē jau PTO kontekstā kontekstā ar PTO ietveros piešķirtajām koncesijām. Es ceru, ka to ir iespējams saskaņoti izdarīt, iesaistot būtiskākos nozares pārstāvis. Un es domāju, ka līdzsvaru te ir iespējams panākt. Es vēlētos, lai komisija lauksaimniecisko ražošanu vērtētu kā partneri, nevis kā šķērsli šī nolīguma parakstīšanā. Es ceru, ka līguma tekstā tiks eh, ņemtas vērā jutīgākās nozares un tās nozares, kas var gūt labumu no iespējām, mm, ko mums var eh, pavērt šis līgums. Liels paldies! Paldies, Nikolsona kungs! Vispirms eh, runās kārtīkungs, makārtīkungs un priekšsādātāji. Kopš es darbojos Eiropas parlamentā, situācija ir tikai pasliktinājusies, un es uzskatu, ka tas notiek tāpēc, ka šī komiteja nespēja aizstāvēt uh, zemnieku intereses tirzniecības darījumos. Uh, Un tad, kad mēs apspriedzām CETA, TTIP, Merkosur, ikreiz, kad mēs par to runājam, šīs komitejas uh, locekļi saka, ka varbūt uh, ir kādi zaudējumi lielopu gaļas nozarē, bet uh, viss, ko mēs zaudējam tur, vainagojas ar iegūmu, piemēram, piena nozarē. Un, nu, šobrīd uh, uz galda priekšā mums ir līgums ar Jaunzēlandi. Uh, bet uh, Eiropas zemniekiem tie ir ārkārtīgi būtiski jautājumi. Tas, ko mēs zaudējam lielopu gaļas nozarē, pateicoties CETA, Merkosur un TTIP nolīgumam, varbūt uh, atspoguļojas ar iegūmu piena nozarē, tomēr. ja jūs redzat, eh, ar kādiem riskiem saskaras piena ražotāji, tad uh, nekādiem nolīgumiem, ambicioziem, kā to saka komisija, vairs nav jēgas, ja tie neņem vērā lauksaimnieku intereses. Es domāju, ka mūsu viedoklis par Jaunzēlandes eh, tirzniecības līgumu ir eh, tāds, ka mums kā lauksaimniecības komitejai būtu jāiestājas pret to, ka tas neaptvers eh, visneaizsargātākās nozars. Un domājot par situāciju pēc Lielbritānijas aiziešanas būtu ārkārtīgi dīvaini, ja mēs eh, lauksaimniecības komitejas eh, atzinumā runātu par Brexit, ņemot eh, vērā draudus, ko tā pati rada, pati par sevi rada zemniekiem gan Brita salās, gan Eiropā. Es zinu, ka viņi importē ka Eiropas Savienība šobrīd eh, importē pārsimts tonu jēra un aitas gaļas, un 40% no tā patērē Lielbritānija. Un nu, tāpēc mums būtu jāprasa izslēgt uh, no līguma jebkādas atsauces uz to, ka lēmumu strīdos uh, pieņem investīciju tiesa, jo šobrīd parādās situācija, ka šiem uh, darījumi tiek veidoti lielo multinacionālo uzņēmumu labā. Un, ja mēs domājam par šādu sadarbību, tad ir jādomā arī par to, kādu labumu varētu gūt lauksaimnieki, ģimenes. Es zinu, ka lauksaimniecības un lauku attīstības komitejai būtu jāapsver, kur intereses mēs aizstāvam. Liels paldies! Makārtīkungs izteicās pirmais, bet, protams, man jums ir jāatgādina, ka 11.30 ir paredzēta koordinātora sanāksme, tāpēc varbūt neatkārtojiet, ja kaut kas jau ir pateikts, jo, protams, mēs runājam par līdzīgām reģionu valstīm - Jaunzēlandi un Austrāliju. Merci, Monsieur le Président. Je crois qu'il n'y a pas besoin, de, en effet, de longs discours pour parler de cet accord. Euh... Priekšstādētāji, es eh, nedomāju, ka šis līgums eh, kaut kādā veidā palīdzēs mūsu lauksaimniekiem. Šis līgums eh, lauksaimniekiem ļaus uz Eiropas Savienību eksportēt vairāk lielopu gaļas, un tas ir vienkārši krimināli. Mūsu stratēģijai būtu tādai, ka ir jāizvairās no šī importa apjoma pieauguma. Uh, un arī aitas gaļas nozare būtu jāizslēdz no līguma ar Jaunzēlandi, jo pretējā gadījumā šis līgums vienkārši neatbildīs mūsu lopkopju interesēm, jo nu, tas rada tiešām milzīgas bāžas. Paldies! Dank u wel, meneer de voorzitter. Er is een raad. Paldies, priekšsādātāji. Jūs eh, teicāt, ka daudz kas tika pateikts iepriekšējā diskusijā, un es domāju, ka Nikolsona kunga teksts ir labs eh, sākuma punkts sarunu uzsākšanai ar Jaunzēlandi. Mums eh, ir jābūt ambicioziem tirzniecības jautājumos, bet ir jāpatur prātā, ko mēs panāksim, runājot par embargo. Augļiem noteiktais embargo mūs ir ļoti smagi ietekmējis, un mums būtu jābūt ārkārtīgi piesardzīgiem. Daudz tika runāts par jūtīgajām nozarēm, un labi, ka agrī komiteja saka savu balsi ļauj Inta komitejai sadzirdēt savu balsi, bet uh, ir svarīgi paturēt prātā arī Brexit. Man ļoti garšo aitas gaļa, un es vēlētos, lai mēs uh, pievērstu tai pienācīgu uzmanību. lauksaimniecībai eh, būtu jābūt uh, izšķirīgam šī nolīguma elementam, tāpat kā citām nozarēm. Liels paldies! Eh, Aitas gaļa tiešām ir ļoti veselīga. Nākamā runātāja. Liels paldies! Es nevēlētos atkārtot uh, to, ko dzirdējām no citiem runātājiem par klimata jautājumiem. Uh, un par to, cik prātīgi ir šos produktus eh, sūtīt pārpus pasaulē, bet eh, tika uzdots ļoti interesants jautājums. Nikolsona kungs jautāja, cik eh, līgumu vēl būs nepieciešams, līdz mūsu tirgus būs pilnībā piesātināts, un iesraugos uz situāciju piena tirgu un vērtēju komisijas piedāvātos skaitļus, ka piena produkti 450 līdz 500 miljonu vērtībā vēl nonāks Eiropā, tad rodas jautājums, cik šis tirgus ir piesātināts līdz 2015. gadā. Mēs pazaudējām vairāk nekā 300 piena pārstrādes uzņēmumu zemniekiem ūdens smeļas mutē, un mēs tagad domājam par jaunu nolīgumu ar uh, Jaunzēlandi, kas konkurence vēl tikai vairos. Starp citu, ja, Jaunzēlandes uh, zemnieki par piena litru saņem tikai 18 centus, un arī viņi nevar par šādu naudu izdzīvot. Manuprāt, protekcionisms ir visai ievērojama problēma. Ja mēs redzam, ka kaut kas ir pelnījis aizsardzību, tad mēs to aizsargājam, jo protekcionisms nozīmē aizsardzību. Bet uh, Citos tirgos uh, nekāda pretimnākšana mums netiek piedāvāta, lai mēs tur varētu pārdot savu produkciju. Tāpēc mums vajadzētu ārkārtīgi rūpīgi padomāt par to, kas šajos tirzniecības nolīgumos ir nepieciešams, kas ne. Un mēs, protams, gatavosim arī savus grozījumus. Liels paldies! Es tikai gribēju visiem atgādināt, ka nevajadzētu atkārtot lietas, eh, kuras ir pieminējuši citi runātāji, jo mēs vēlamies, lai šī diskusija būtu īsāka. Protams, ir runāts arī par pienu, piena tirgu un piena nozari. Liels paldies referentam par eh, šiem ļoti skaidriem priekšlikumiem un atzinumu, kurā lauksaimniecības nozare tiek ņemta vērā. Jaunzēlanda, protams, eh, ir cits potenciāls, atšķirīgs nekā Austrālija. Viņi, viņiem ir ļoti spēcīga piena nozāre, viņi arī lieliski ražo ābols, un šajā atzinumā um, tiek atzīmēts, ka mums ir nepieciešama plašāka informācija, ir nepieciešama caurskatāmība, un mēs vēlamies procesā tikt iesaistīti, un tas uh, pat tiešām ir tikpat svarīgi kā saprātīgas kvotas un to ievērošana. Inta, protams, ir izvēlējusies ārkārtīgi ambicioza pieeja. Lauksaimniecības produktu tirzniecība sastāda tikai 10% no mūsu tirzniecības attiecībām, bet arī lauksaimniecības nozare ir svarīgs darba devējs, nodrošina darba vietas, un tā nav tikai vieglā rūpniecība. Mums būtu jāsargā Eiropas lauksaimnieki, panākot uh, līdzsvarotu nolīgumu, piedāvājot uh, izmantot uh, iespējas, ko šis nolīgums pavērtu. Mēs neesam pret šādu nolīgumu, bet nevajag arī tikai nolīgumu nolīguma dēļ. Merci, monsieur le président. Eh, Delanē kundze, paldies priekšsēdētāji. Es gribēju pateikties eh, mūsu kolēģim Nikolsona kungam kur, par viņa paveikto darbu, bet uh, manā izpratnē uh, viņa atzinums uh, īsti neņem vērā pilnā apjomā Eiropas lauksaimnieku intereses. Un te ir jāatkārto tas pats, ko es teicu par Austrāliju. Uh, jutīgās jomas, piemēram, lielopu gaļas nozare un aitas gaļas nozare no šī nolīguma būtu jāizslēdz, jo Jaunzēlandes tirgus ir ārkārtīgi konkurētspējīgs tirgus, kā jau Nikolsona kungs to tikko norādīja, un mēs zinām, ka ir ārkārtīgi maz uh, Eiropas uh, ražotājiem ir maz intereses un iespēja apgūt Jaunzēlandes tirgu, kas ir tikai 4 miljonus liels. Un uh, šo interešu aizsardzību mums būtu jāprasa ievērot. No, Paldies, Tarabēlis kungs, viena minūte. Paldies, priekšsādātāji. Vispirms daži skaitļi. Jaunzēlandē piena govi ir vairāk nekā iedzīvotāji. Uh, uz 20. Uh, uz 21 iedzīvotājs uz vienu piena govi. Uh, Eiropā mēs eksportējam 14% un um, tas sniedz savu ieguldījumu vērtību ražošanas ķēdē. Tomēr ir nepieciešams aizsargāt šo ļoti būtisko nozari, tāpat kā to dara Kanāda, kā to paredz uh, līgums uh, CETA. Tā pa, tā aizsargā savus ražotājus, un tāpēc es no Eiropas komisijas gribētu, lai tā sargātu mums būtiskās nozares. Un kā jau es uh, izteicos sākumā, Ni, uh, Lielbritānija pēc izstāšanās varēs uh, risināt sarunas uh, par uh, labvēlīgākiem uh, importa noteikumiem, neparedzot tarifu barjeras, bet mēs zinām, ka Lielbritānija no Eiropas Savienības aizies, un tai būs, un Jaunzēlandē būs um, tarifu priekšrocības uh, iepratī Eiropas Savienībai. Un tāpēc es vēlētos, lai šis Lielbritānijas aiziešanas jautājums tiktu nolīgumā ņemts vērā. Tarabēlis kungs. Kopā ar Dantēna kungu jūs varētu iedzert eh, kafiju un varbūt uh, apspriest eh, šos jautājumus detalizētāk. Flanagan kungs. Jā, paldies par šo ļoti interesanto diskusiju. Iepriekšējā diskusijā Džons Klārks runāja par relatīvu papildināmību lai veicas tulkiem to iztulkot. Tas bija atbildot uz maniem un citu kolēģu komentāriem par situāciju, kur mēs pieredzētu, ja vienas un tās pašas preces eh, tiktu sūtīts pretējos virzienos. Nē, man tik atbildēts, būs relatīva papildināmība. Par mandalēm tik runāts kā piemērs, ka, eh, ka tās tiek sūtīts otrā virzienā no Eiropas. Es Andalūzijā dzīvoju kādu laiku un nedomāju, ka viņi būs pārāk priecīgi eh, par šādu situāciju ar mandalēm, bet par relatīvo papildinājumu, par kādu relatīvo papildinājumu mēs mēram šajā gadījumā, ko mēs eksportēsim tik lielos apjomos uh, uz Jaunzelandi, kur šeit ir relatīvā papildināmība. Pan posobranin. Brennan kungs. Paldies priekšsarētāji. Divi novērojumi. Pirmkārt, runāju sestdien ar lauksaimnieku no Vestduremas, kurš audzē aitas. Un par tieši Jaunzēlandes jautājumu. Un viņš norādīja, un tas arī nav ticis pieminēts līdz šim diskusijās, par labturības, dzīvnieku labturības jautājumu. Jaunzēlandē daudz lielāki ganāmpulki Un šis lauksaimnieks norādīja, ka ir augstāka mirstība jaundzimušo jēru vidū, un daudz no viņiem iet bojā diezgan sāpīgos apstākļus, jo nav neviens lauksaimnieks klāt, kas varētu palīdzēt dzemdībās, piemēram. Līdz ar to ir daudz bažu par dzīvnieku labturības aspektiem. Un viņš, šis lauksaimnieks, uzskatīja, ka Britu jēri un Eiropas jēri dzimst daudz labākos standartos. Un otra lieta par Brexit. Skaidrs, ka tirniecības nolīgumi jau pēc savas dabas ir sarežģīti. Brexit ir sarežģīts, un tirniecības līgumi Brexit kontekstā ir dubult sarežģīti. Uh, viens no, jā, eh, viena no situācijām, kas noteikti varētu rasties, ka Britu eh, valdība ļoti izmisīgi centīsies parakstīt jaunas tirdzniecības līgumas ārpus Eiropas Savienību, un Austrālija, Jaunzēlanda ir dabiskie partneri, varētu teikt, mēs esam praktiski saistīti jau uh, viena valoda arī tiek izmantota, un skaidrs, ka Jaunzelanda un Austrālija ļoti daudz centīsies um, izspiest no šādas potenciāls vienošanās ar Lielbritāniju. Un tas varat novest pie lētas jēra gaļas un um, tikko gaļa nokļūst uh, gaļas pārstrādes sektorā un tiek apstrādāta, pārstrādāta, un to ir grūti jau izsekot. Ir. Būs grūti saņemot šādus apstrādātus produktus no Lielbritānijas, eh, izšķirt, vai tie ir eh, radīti, vai gaļas izcelsmes vietā ir apvienotā karaliste, vai tomēr Austrālija un Jaunzēlanda. Un to būs ļoti grūti izsekot, tam ir jāpievērš uzmanība. To vajadzētu paturēt prātā bet man bail, ka būs grūti tieši lauksaimniekiem apvienotāja karalistē. Viņi ir pret eh, lētas lielopu gaļas importa no Austrālijas un Jaunzēlandes. Bet eh, ir daudz tādu, kas var, atrasti, eh, kas var atļauties tikai lētāko gaļu iepirkt. Un ir daļa, kuriem ir viena alga. Jā, jūs neizteicāties iepriekšējā diskusijā Tāpēc es jums ļāvu pārsniegt jums atvēlēto uzstāšanās laiku. Noihels kundu. Nē, es atvainojos, Nikofora kungs. Referentkungs, Klārkungs. Es piekrītu tam virzienam, kur Nikolson kungs ir izvēlējies savā ziņojumā. Tomēr uzskatu, ka atsevišķi aspekti ir vairāk jāizceļ jo Jaunzēlandes ekonomika ir daudz vairāk liberāla un uz eksportu orientētāka, salīdzinot ar mūsējo. Daudzi kolēģi jau norādīja, kas ir sensitīvie sektori, nozares, varu tikai atsaukties uz um, piensaimniecības sektoru, aitas, uh, gaļu, Kazas, Jonzelāns iedzīvotājs skaits ir tikai 4,5 miljoni. Tomēr viņi eksportē uz Eiropas Savienību lauksainiecības produkciju 2,3 miljārdu eiro apmērā. Savukārt Eiropas Savienība eksportē lauksainiecības preces uz Jaunzēlandi 450 miljonu eiro apmērā. Tas ir 4-5 reizes mazāk. No otras puses, medus ražošana Jaunzēlandē pēdējo piecu gadu laikā ir dubultojusies apmēros. Tāpēc bišu medus un vasks būtu jāizslēdz no šī līguma. Citi kolēģi norādīja par geogrāfiskajām norādēm kā svarīgu jautājumu. Uzskatu, ka tas ir jāiekļauj šajā brīvās tirdzniecības nolīgumā. Jā, mums ir strīdi ar atsevišķām valstīm par tā sauktējiem vispārīgajiem, ģeneriskajiem produktiem. Vēlos atsaukties uz 22., 23. un 24. Eh, pāntu trips nolīgumā. Šie jautājumi ir ļoti svarīgi mūsu kultūra vēsturiskajā kontekstā, tādēļ ir nepieciešams aizsargāt sarunā procesā šīs geografiskās norādes. Tāpat es uzskatu, ka Jaunzēlandei būtu arī jācenšas panākt savu noteikumu atzīšanu Eiropā. Daudzi izteicās par Brexit. Minēšu vienu piemēru tikai par aitas gaļu un lielo gaļu. 40% no importa, kas nāk no Jaunzēlandes, nonāk apvienotajā karalistē. Tas ir jāņem vērā. Jo savādāk mums būs juridiskais vakums, kas izdarīs eh, spiedienu uz Eiropas ražotājiem. Es iesniegšu grozījumus. Un cerams paspēšu to izdarīt līdz te, grozījuma iesniegšanas termiņam. Agilērs kundze, vienu minūtu. Jā, šeit vienīgā atšķirība starp Austrāliju un Jaunzēlandi lauksaniecības eh, jomā. Uh, ir lielās multinacionālās kompānijas. Mums šeit ir jāuzsver, ka ir jāsaglabā Eiropas standarti visās jomās, tie ir jāievēro. Brennan kungs runāja par dzīvnieku labturību, mums ir jāprasa tādu pašu standartu ievērošanu. Mums ir jāsalīdzina standarti un jāatklāj, vai ir atšķirība. Tas būtu labs arguments tieši attiecībā uz grozījumiem. Uh, ja mēs vēlamies ietekmēt debates, mums ir jāpanāk šāds grozījums tiek apstiprināts INTA komitejā, ievērot viņu noteiktos iesniegšanas termiņus. Paldies par ļoti īsu komentāru. Varbūt direktor Klā, direktors Klārks arī varētu izteikties šobrīd lūdzu. Jā, paldies, es neatkārtošos. Četras lietas tikai. Pirmkārt, lielākoties piekrītam atzinumā izteiktējiem aicinājumam saglabāt līdzsvaru savā pieejā, ņemt vērā sensitīvos sektorus. Pilnīga šāda sektora izslēgšana nav realizējama. Pirmkārt, partneri neat, nepiekristu eh, šādai rīcībai. Un otrkārt, PTO prasa, lai brīvās tirzniecības uh, nolīgums aptvertu 90% no tirniecības apjoma, līdz ar to nav iespējams izslēgt šādas sensitīvas nozars pilnībā. Bet Nikolsona kunga ziņojumā ir pieminēts, ka ir alternatīvas eh, pilnīgai izslēgšanai. Tika uzdots arī jautājums, cik daudz eh, brīvās tirniecības no, nolīgums mēs varam uh, izturēt pirms būs e, lūzuma punkts kādā no nozarēm. Šeit nav runa par līgumu skaitu, bet gan par apjomu, kuru varam importēt es, e, tieši visu līgumu, nolīgumu kontekstā. Esam veikuši izvērtējumu par nesen noslēgtajiem nolīgumiem un tiem, kas tiek gatavoti. Ņemot vērā Ukrainu, Vietnamu, Dienvidāfriku, Afriku Un skatoties uz priekšu uz Kanādu, Japānu, TTIP, Merkosur, Austrāliju, Jaunzēlandu, Meksiku, Čīli. Mēs publicējām to visu ziņojumā pirms dažiem mēnešiem. Tāpat veiksim ietekmes novērtējumu attiecībā tieši atsevišķi uz Austrālijas un Jaunzēlandes nolīgumiem, tad, kad padome būs pieņēmusi mandātu sarunām šoruden. Digitrade komisijā uzsāks ilgspējīgus ietekmes novērtējums par katru no nolīgumiem, kas iekļaus lauksainiecības eh, nozari, kas ir, protams, centrāla abos nolīgumos. Un pēdējais punkts. Tarabels kungs eh, jautāja par Brexit un ko nozīmēs PTO kvotas par eh, jēru un aitu gaļu. Uzskatu, ka atzinumā varētu pieminēt Brexit, līdzīgi kā Austrālijas atzinumā, un jātarbels kungs mēs izskatām, kā izskatīsies eh, PTO kvotas nākotnē. Tieši tā, kā jūs norādījāt, ka tas ir jāņem vērā, jo apvienotā karalistē nonāk 40% no PTO kvotām. To, to mēs tieši pētam šobrīd. Nikolsona kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies Klārka kungam. Mēs visi cienam Klārkunga viedokli. Viņš ļoti skaidri arī pauda savu nostāju. Varbūt sekretariāts varētu arī sagādāt eh, kopijas eh, binētajam komisijas ziņojumam. Tas varētu būt ļoti noderīgi mums. Runājot par lielopgaļas uh, un jēra gaļas uh, nozares sagraušanu importu dēļ, ja mēs veicam maksājumus, platību maksājumus pēc platības, nevis pēc uh, ganāmpulkiem, tad ir nepieciešams mainīt pieeju. Ir jāsniedz tiešais atbalsts. Lauksaimnieki nespēja saražot. E, nu, man tas tāds jājams zirdziņš, es atvainojos, ka kārtējo reizi par to runāju, bet mēs pietiekami paši veiksmīgi graujam šīs nozars Eiropā, mums nevajag citu palīdzību. Uh, Jā, tika norādīts, ka Jaunzēlandē ir savas priekšrocības, bet ja mēs prezentēsim tādu ziņojumu, kas ir protekcionistisks, uh, Inta komiteja viņi to pat neņems vērā, viņi to vienkārši noraidīs. Mums ir nepieciešams tāds atzinums, ko viņi ņems vērā, kura viņa iekļaus. Un tad mēs varēsim veiksmīgāk sadarboties. Ņemu vērā Klarka kunga sacīto un es jau minēju, cik mums ar Andriju kungu bija īsā laikā jāsagatavo šī atzinumu. Un e, mēs daudz ko labosim grozījumu iesniegšanas kontekstā. Tika norādīti vairāk svarīgi punkti. Tāpat Brexit jautājumā mums eh, tas ir jāņem vērā. Jo sarunu kontekstā tarifu kvotas, kas šobrīd ir, par tām arī notiks sarunas Brexit sarunu kontekstā. Diez vai cits valstis gribēs eh, uz saviem pleciem nest apvienotās karalistas problēmas, tā kā tas arī tiks eh, pārunāts Brexit sarunās. Varbūt mums ar Andrēju kungu ir jāsadarbojas ciešāk, lai eh, iekļautu vienotu nostāju Brexit jautājumā. Ar nepacietību gaidu šo sadarbību, tāpat arī ar ēnu referentiem, lai mēs varētu paust vienotu nostāju. Un es uzskatu, ka šis ir ļoti svarīgs jautājums, ka mums lauksaimniecībā ir kas sakāms par šiem tirniecības nolīgumiem. Pārāk ilgi mēs esam bijuši atstumti malā. Mums ir jāaizstāv savu nostāju. Paldies! Paldies, dāmas un kungi! Grozījumi jāiesniedz līdz 1. septembrim. Tas ir grozījuma iesniegšanas termiņš. Mēs uzklausījām agri nostāju. Mēs dzirdējām, cik maz laiks jums bija atvēlēts, lai sagatavotu atzinumu Inta komitejai. Un Nikolson kungs jau zina, pieeja tieši attiecībā uz lauksainas aspektiem ir ļoti atvērta. Komisārs Hogans un komisāri Malmstrēma ir nākuši klajā ar paziņojumiem. Mums jāprasa no viņiem, lai kam komisija ņemtu vērā lielākā mērā lauksainiecībai svarīgos jautājumus. Tā tik tiešām ir, ka zināmā mērā lauksainiecība tiek izmantota koncesijām, lai saņemtu kaut ko citās nozarēs. Ir nepieciešams atbilstīgs ietekmes izvērtējums. Kaut kas, kas ļautu mums izmantot šo informāciju sarunām tieši. un Inta kolēģiem teikšu, ka sarunās ir jābalstās uz realitāti, ko šie jautājumi nozīmēs Eiropas Savienībai. Nu, ar to noslēdzam debats. Paldies kolēģiem, paldies komisijas pārstāvjiem, paldies jums visiem par to, ka bijāt klāt, aktīvi darbojāties. Trīs minūšu pārtraukums un tad sākam koordinātoru sanāksmi. Bet komiteja pilnā sastāvā pulksten trijos pēcpusdienā.